Right, good morning, everybody. Labrīt! Dārgie kolēģi, mēs sākam ar nelielu iekavēšanos, bet, nu, domāju, tam nevajadzētu ietekmēt mūsu grafiku. Right, the, the next item on the agenda is the... Nākamais darba kārtības punkts ir grozījuma izskatīšana. Uh, Ngoka kunga ziņojumam valsts finanšu ilgtermiņa ilgspējība ekonomikas atvesaļošanas apstākļos ir iesniegt 162 grozījumi un došu vārdu mūsu referentam. Lūdzu. Ngoka kungam. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es vēlos vispirms pateikties ēnu referentiem par viņu ieguldījumu. Ir iesniegti 162 grozījumi. Visi ir ļoti konstruktīvi un interesanti pēc būtības, jo notiek ļoti interesantas debates šodien. Uh, gan ekonomistu vidū, gan šīs komitejas deputātu vidū. Un es gribētu uzsvērt, ka ziņojums un diskusija, ko esmu uzsācis ar ēnu referentiem, eh, norit kompromisa gaisotnē. Tā es arī esmu strādājis pie šā ziņojuma un ir arī ļoti saudabīgs konteksts. Vakar pēcpusdienā mums bija diskusija ar Eiropas centrālās bankas vadītāju un ar Eirogrupas prezidentu, un es domāju, ka šajā zālē klātesošie visi vēlas nonākt pie kompromisa Eiropas interesēs un Eiropas tautu interesēs, jo cilvēki ļoti smagi pārdzīvo krīzi. Mums arī ir jācenšas darīt viss iespējamais, lai Eiropas institūcijas uh, spētu saglabāt Eiropas sociālo modeli, pārvarēt krīzi un mm, strādātu pie valsts finanšu ilgtermiņa ilgtspējas. Tātad šie trīs mērķi - krīzes pārvarēšana, sociālais modelis un finanšu ilgtspējība - ir pamatā uh, domājot par uh, kompromisu grozījumiem. Mēs trešdien tiksimies ar ēnu referentiem, bet es domāju, ka vajadzētu iepriekš informēt uh, komitejas deputātus par iespējamo kompromisu, kura pamatā būtu četri punkti. Pirmkārt, um, grozījumi um, visi norāda uz to, ka ekonomikas politika ir jābūt pret cikliskai, lai ekonomiku atveseļotu, uh, kad veseļo, uh, ekonomika ir atveseļojusies, tad ir jāspēj budžeta pārpalikums novirzīt parādu atmaksai. Pret cikliska ekonomika Ekonomikas politika nozīmē arī to, to ka tad, kad ekonomika vēl nav atveseļojusies, katrai dalību valstī, ņemot vērā tās specifiku, ir nepieciešamas manevrēšanas iespējas, lai noteiktu nepieciešamos ekonomikas atbalsta pasākumus. Un šai precikliskai politikai ir divas uh, daļas. Tad, kad ir pilna nodarbinātība, kad ir ekonomikas uzplaukums, uh, no vienas puses, un otras puses uh, ir uh, tad, kad uh, ražošanas potenciāls netiek pilnībā izmantots, ir jāveic ekonomikas stimulēšana. Šī iespējamā konverģence ir vērsta uz fiskālo izdevumu uh, izvērtēšanu. Ja mēs varam vienoties par to, ka nepilnīgas nodarbinātības gadījumā un tad, kad netiek izmantots ražošanas uh, kapacitātes pienācīgā apjomā, ir spēc nepieciešami ekonomikas stimulēšanas pasākumi. Es neesmu par to, ka ir uh, jā, jā, izmanto milzīgi finanšu līdzekļi, bet es uzskatu, ka šie fiskālie līdzekļi ir jāizmanto efektīvi. Trešais punkts, kurā mēs varētu vienoties, pēc manām domām, ir saistīts ar to, ko saukt par atveseļotu ekonomiku, kāda ir tās definīcija. Ja mēs izpētām uh, ekonomikas teorijas literatūru, tas nozīmē, ka šādā gadījumā ražošanas kapacitāte ir jābūt pilnībā izmantotai praktiski. Tas nozīmē, ka tai ir jābūt uh, šai kapacitātei izmantotai par 85%. Šobrīd mēs izmantojam ražošanas potenciālu par 71-72%. Un pat ja mēs nestrīdamies par uh, skaitļiem, par uh, iespējamo izaugsmas līmeni, mēs tomēr varētu vienoties par to, ka tik ilgi, kamēr ražošanas uh, potenciāls netiek pienācīgi izmantots, ir jā. Ja jāaktivē precikliskās politikas ekonomikas stimulēšanas uh, sadaļa. Un uh, tādēļ pēc tam savukārt, kad ekonomika būs atvesļota, būs uh, budžeta pārpalikums jānovirs parādu atmaksai. Un pēdējais punkts, par ko es gribētu runāt šajā ziņojumā, Eh, par ko arī ir iespējams panākt vienošanos, bet to varbūt būs panākt grūtāk, ir debatas par kritērijiem. Man eh, šķiet nepieciešams palīdzēt komisijai un skaidri arī pateikt finanšu tirgiem, jo tie šobrīd spekulē pret valsts parādiem. Tā tad ir par, pat, ir jāparāda, ko nozīmē ilgtspējīgas valsts finanses. Ekonomikas literatūrā speciālisti nekad nav tā skaidri noteikuši valsts finanšu ilgtspējīgas kritērijas. Tādu nav. Un mums vajadzētu šeit definēt šādu kritēriju kontekstā, ja mēs vienojamies par precikliskas politikas definīciju, tad ir nepieciešams bagātināt uh, vienkāršo stabilitātes uh, pakta kritērijus ar vēl vienu kritēriju ilgtermiņā ilgtspējīgu valsts uh, finanšu defini, kritēriju runājot par struktūrālo deficītu, ne tikai par budžeta deficītu, par noteikti uh, struktūrālu uh, parādu struktūras kritēriju. Es esmu nācis klajā ar šādu priekšlikumu, man tas šķiet loģisks makroekonomiskās pieejas ietvaros. Mēs to varētu saukt par sintētisko pieeju šai gadījumā. Un es ļoti ceru, ka diskusija varēs notikt par šiem četriem manis minētiem punktiem. Protams, grozījumos ir vēl citi punkti, kas ir problemātiskāki, bet es domāju, ka šajā gadījumā mūsu diskusija būs konstruktīva. Paldies par uzmanību. Thank you. Uh... Paldies. Hopmārka kungs lūdzu. Thank you very much. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Um, um, to, um... Es ar nepacietību gaidīšu uh, to brīdi, kad tiks uh, izstrādāt kompromisu grozījumi, jo kompromisu grozījumiem noteikti ir jātiek izveidotiem, ņemot vērā to lielo grozījumu skaitu, ko ir iesniegusi Tautas partijas grupa un ALDE politiskā grupa. Es ceru, ka referents uzņemsies savu atbildības daļu, integrējot šos kompromisus turpmākajā uh, teksta redakcijā. Mums ir, uh, protams, uh, jāpievērš šim darbam pietiekam nopietni. Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība būtu ekonomikas un attīstības līdere. Pirms gada mums bija visai asas diskusijas. Mēs eh, dunā, runājam par to, kā cīnīties pret ekonomisko un finanšu krīzi. Toreiz liela daļa parlamenta deputātu balsoja par to, lai mums būtu uh, šīs. Uh, stratēģijas, kā izkļūt no krīzes pēc iespējas ātrāk un um, racionālākā veidā. Mums, protams, vajadzēja stāties pretī šai krīzē un vajadzēja būt spēcīgākiem nekā līdz šim. Nopietni runājot, mēs. Who choose nevaram redzēt eh, šīs stratēģijas rezultātus. Mēs eh, pieredzam to, ka dalība valsts ir sastapušās ar lielām problēmām, lielām grūtībām, gan eh, un tiek iedragāta valstu labklājība, arī tāda valsts labklājība, kas vienmēr ir it kā atradušās visai izdevīgā situācijā. Mēs redzam arī šo komēdiju, kas norisinās uz Grieķijas skatos, ko spēlē Grieķijas premjerministrs. Tad, kad valsts uh, līdzekļi netiek pietiekami labi kontrolēti. Bet arī citām dalību valstīm ir milzu problēmas, tām ir pārliecīgs budžeta deficīts, un tagad nepieļausim nekādas kļūmes. labklājībai un jaunu darba vietu radīšanai nav lielāku draudu kā nekontrolētas valsts finanses. Mums ir eh, jāpadomā par to, ka pieaug deficīts, pieaug valsts parādi, un tas palielina arī eh, procentu likmes, un, protams, tas nerada labvēlīgi gaisotni turpmākām investīcijām. Mums ir jāuzņems savus atbildības sloks, mums ir jāgarantē izkļūšana no šīm grūtībām ir jāizskauž deficīts pēc iespējas ātrāk. Un, protams, katras dalībvalsts rīcība atsevišķi ietekmēs pārējās. Mēs, protams, tagad ļoti daudz diskutējam par Grieķijas tautsaimniecību, un mēs jau pieredzam, ka Grieķijas gadījums ietekmē visas Eiropas Savienības ekonomikas atvesaļošanos, un tas attiecas arī uz virkni citām dalībvalstīm. Es domāju, e, referents ir pareizi norādījis uz literatūru savā ziņojumā. Un, eh, protams, iespējams, ka šeit ir viedokļu dažādība, viedokļu šķelšanās, ir trīs dažādas pozīcijas, mums ir noteikti ar tādu neapmiglotu skatienu jāraugās realitātē, vienmēr te var eh, būt eh, atsaucis uz dažādiem literāriem varoņiem, bet jāņem vērā, ka ir ļoti viegli paaugstināt valsts deficītu, valsts izdevumus, bet Keins kungs Keinsa kunga pasaulē bija ļoti viegli samazināt šādus izdevumus. Atcerēsimies, kas notika 70. un 80. gados. Tur arī bija milz problēmas, kas ietekmēja izaugsmas un nodarbinātības rādītājus. Es patiešām gaidu šos kompromisus, un mums jādomā arī par tiem kritērijiem, kas ir mūsu rīcībā. Mums nevajag tagad izstrādāt jaunas kritērijas. Ir jau izveidot kritēriju, kas ir iedzīvināta stabilitātes un izaugsmas paktā, un mēs arī esam mācījušies no šīs krīzes, kādas ir mūsu lielākās kļūmas. Proti, ka mēs neievērojām stabilitātes un izaugsmas paktā iekļautos kritērijus. Uh, Daudzas dalību valstis bija piedz, piedzīvojušas augstāko ekonomisko uzplaukumu, bet tajā pašā laikā tās pieļāva deficīts un nevarēja pietiekam labi kontrolēt valsts budžetu, valsts finansējumu, tad, kad uh, mēs visi piedzīvojām krīzes uzbrukumu. Par ko mums vajadzētu parūpēties tieši tagad? Nevajadzētu pieļaut tādu situāciju, ka Eiropas Savienībā būtu dalība valstis, kur ir pārāk augst, augsti uh, deficīti, kas uh, ietekmē labklājību, neļauj izdot pietiekam daudz līdzekļus veselības aprūpēji, sociālajiem mehānismiem un tā tālāk. Protams, dalība valstīs ir atšķirīgi soci, sociālajie modeļi, un mēs nedrīkstam pieļaut to, ka arī šīs valsts parāds, budžeta deficīts atbaida investorus un uh, neļauj, neatstāja vietu izaugsmai un nodarbinātībai. Uh, Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka būs eh, šis deficīta palielinājums un eh, nebūs jauna investīcija, ņemot vērā procentu likmi paaugstinājumu. Mums ir jāizstrādā kompromiss, un es ceru, ka tad mēs varēsim padomāt par to, ko piedāvā kolēģi Tautas partijā un Alde politiskajā grupā, un esmu patiešām ieintriģēts piedalīties diskusijā. Uh, diskusijās par kompromisu grozījumiem, bet mūsu referentam es lūgtu paturēt prātā to, ka mums pēc iespējas ātrāk ir uh, jāuzņemas kontroli pār valsts finansējumu, jāsamazina deficīti un jāpiedāvā uh, lielākas investīcijas, lai varētu uzlabot pilsoņu labklājību, izdot uh, līdzekļus, uzlabot arī veselības aprūpas sistēmu un sociālo sistēmu. Un mēs varam diskutēt gan par literāriem varoņiem, gan arī par atšķirīgiem viedokļiem. Nu, tas būs tāds uh, intelektuāls uzdevums, bet uh, papildināts ar tādu politisku mērķi mērci. Paldies, paldies, saka priekšsēdētais kungs Kārls Heglants, lūdzu. Paldies. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es runāšu zviedru valodā. Visu pirms vēlējos pateikties referentam par viņu sagatavoto ziņojumu. Protams, mums visiem ir uh, jārūpējas par to, kas tagad notiek dalību valstīs, mums ir jādomā par tautsaimniecībām, un es domāju, ka mēs visi esam viensprātis un ir jāizstrādā vienots mērķu kopums. Pat tad, ja līdzekļi, lai šo mērķi sasniegtu, ir atšķirīgi. Es zinu, ka referents ir studējis makroekonomiku, un viņam šis jautājums patiešām, viņš šo jautājumu pārzina ļoti labi. Liberāļu grupas vārdā es varētu teikt, ka mums rūpes rada šī joprojām pastāvošā nelīdzsvarotība valstu budžetos mums ir noteikti jācīnās pret finanšu krīzi, sākumā padomājot par valsts finansējumu, par budžetiem, lai mēs šo eh, jau tā esošo, jau tā grūto situāciju nepasliktinātu jāņem vērā, ka valstis uh, tagad tiek apšaubīts, tiek apšaubīta to spēja garantēt labklājību, un, protams, ka vājākās, vārīgākās sabiedrības grupas šajā situācijā cieši vissmagāk. Mums noteikti ziņojums ir jāuzlabo. Protams, uh, tas ir tāds labs uh, atspēriena punkts. Mums tagad ir jārunā par referentu izvēlēto pieeju. Uh, un mēs noteikti varētu arī panākt virkni uzlabojumu. Tautas partijas grupa, ALDE grupa, kā jau Hakmarka kungs minēja, iesniegs vairākus grozījumus, un savos grozījumos mēs varbūt eh, to visu aplūkojam no nedaudz atšķirīga redzes leņķa. Mums ir jāpadomā arī par Eiropas demografisko struktūru, jo tas ir patiešām uh, ārkārtīgi liels izaicinājums. Mums jāpadomā par uh, ilgtspējīgāku fundamenta radīšanu mūsu tautsaimniecībai, un tam ir nepieciešami strikti pasākumi. Grieķija ir ļoti veiksmīgs piemērs. Mēs runājam par šo problēmu, mēs neizvēlamies varbūt tādus skaistus, maigus vārdus, lai to atspoguļotu. Un Es domāju, ka varbūt Grieķija nav tā vājākā valsts ekonomiskajā ziņā tagad, bet mums jāpadomā par uh, eh, valsts labklājības, par dzīves līmeņu saglabāšanu. Un jāpadomā arī par uh, ekonomikas atveseļošanu. Tas pagaidām īstenībā mums nesagādā lielākās rūpes. Ja mēs zinām indikātorus, ja mēs uh, esam uh, iepazinušies ar konkrētas valsts ekonomiku, īstenībā tas mums nerada lielākās bažas. Mēs varam konstatēt, identificēt smagākās problēmas. Pats būtiskākais tieši šobrīd ir garantēt ilgspēju Eiropas Savienībā ilgākā laika termiņā. Izaugsmas un stabilitātes pakts. norāda, ka mums ir uh, jāvienojas, jāvienojas par valsts līdzekļiem un īstenībā uh, ar stabilitātes un izaugsmas paktu tajā brīdī kaut kas nogāja greizi. Es tagad varu runāt par 2020. gada stratēģiju, referents to ir minējis ziņojumā. Izskatās, ka tas ir veiksmīgs instruments, lai Bet, lai varētu turpināt savu darbu, lai varētu sasniegt uzlabojumus, ir nepieciešama konkrēta pasākuma. Un mums ir jābūt pietiekami drosmīgiem. Mums ir jāpadomā, kas notiks tad, kad uh, valstīm beigs sniegt atbalstu. Un par atbalsta sniegšanas beigu datumu mēs esam vienojušies ar Hokmārka kungu, jo šeit esam viensprāts, bet, protams, mēs esam arī gatavi iesaistīties diskusijās ar referentu jau sākot ar rītdienu un domāju, varēsim atrast labākās metodes, uh, kā izveidot šo ziņojumu par patiešām labu meistarstiķi un uh, izkļūt no sarežģītās situācijas. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs Vens Gīgolds lūdzu. Um, we didn't table amendment. Mēs neiesniedzām grozījumus. Uh, overstretched with all. Jo šīs process mums likās pārāk sarežģīts. Man ir tikai viena piezīme. Man šķiet, runājot par uh, valsts līdzekļiem, šeit rodas visai interesanta situācija. Tā tad ir dažas grupas, atsevišķi deputāti, kas saka, jā, ir problēmas, valstīm ir pārāk augsti parādi un tiek nosaukt virkni iemesli, kādēļ šie parādi ir paaugstinājušies. Un, piemēram, referents par daudz ko sūdzās, bet viņš neizvirza labus racionālus kritērijus, kāds būtu atbilstošais līmenis viņš teica, ka nav tādu objektīvu kritēriju, tie nepastāv. Es teikšu, varbūt makroekonomiskajā literatūrā ir grūti šāds kritērijs sameklēt, bet eh, manā politiskajā grupā mēs runājam par. At least the literature I know from Germany Ja mēs runājam par eh, to literatūru, kas ir pieejama grāmatvedības jomā, tad, eh, piemēram, Vācijā mēs nevien domājam par valsts deficītu, bet arī par to, kas vispār notiek. Vai uh, nauda ir tērēta tekošajiem izdevumiem vai kaut kādā savādākā veidā, un uzklausot kolēģu argumentus, jāpadomā, kas tad īsti notiek ar šiem līdzekļiem, ja ir zemi investīcija rādītāji un jūs, eh, jūsu valstī ir augsts deficīts, nu tad īstenībā jūs atrodaties lielās sprukās, jūs esat ķezā un tajā mēs visi šobrīd atrodamies. Un ir objektīvu kritēriju, piemēram, ir augsti deficīta rādītāji, valsts budžeta deficīts un. Uh, Tie ir skaidri kriteriji. Vismaz 67. grozījums, ja jūs to lasāt vācu valodā, man šķiet, tas ir jūsu grozījums. Nu, tas izskatās tāds visai jautrs, dīvains. Tur ir rakstīts, ka nepieciešams alternatīvas un risinājumi, lai varētu paaugstināt dzimstības rādītājus, un ir nepieciešami tādi visai. Um, pašsaprotam risinājumu. Es nezinu, varbūt vajadzētu uzlabot tūkojumu, vajadzētu par to palauzīt galvu, kā šo tekstu redakciju vismaz vācisku uzlabot. Paldies. <coughs> Uh, okay, uh, thank you. Paldies. Yeah. Esājies, kungs. Toksijā. Kundze. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirmām kārtām vēlējos pateikties referentam par veikto darbu. Un varu piekrist kolēģiem no Ziemeļvalstīm, Haglundu kungam no Somijas, Hokmarka kungam no Zviedrijas. Varu piekrist kuri minēja struktūrālos deficīts, kas ir noveduši pie uh, valsts līdzekļu trūkuma. Protams, sabiedrības novecošanās, demogrāfiskā struktūra rada problēmas, saskaņā ar Somijas finanšu ministrijas rīcībā esošajiem datiem ir vairākas iespējas. Cīnīties pret Somijas deficītu, kas ir sasniedzis 5,5% 5,5% apmēra. Un ir iespējams uzlabot arī vispārējais intereses pakalpojumu līmeni. Vēl kāda iespēja būtu arī radīt jaunas darbvietas, varētu uzlabot IKP un ja mēs paaugstinātu dzimstības rādītājus no 1,8 bērniem līdz 3,3 bērniem uz vienu ģimeni, tad ilgākā laika termiņā tas, protams, eh, atmaksātos, tas nestu cerētos augļus. Pitkällä aikavälillä on yksi niistä tekijöistä. Ilgākā nākotnē imigrācija ir jāplūko kā papildus fakts, kas varētu garantēt IKP izaugsmi. Tādēļ es uzskatu. Ongelmat ja ne asiat, jotka siihen vaikuttavat. Me emme voi... Uzskatu, ka struktūrāls problēmas valstu budžetos mums ir vairāk jāizgaismo šajā ziņojumā, spilgtāk jāizgaismo. Uh, nevar, eh, nepietiek ar to, ka samazinot parādu, pateikt vienkārši mēs samazinot parādu, varēsim atrisināt šo problēmu ilgākā laika termiņā. Paldies. Paldies, Pervanš Berēs, lūdzu. Uh, merci beaucoup, moi, à ce stade. Liels paldies eh, šajā posmā, kad vēl tiek izstrādāti kompromisa grozījumi un cerams, ka būs labā griba no abām pusēm. Man ir divi komentāri šobrīd. Pirmais par uh, ilgtermiņa uh, ilgtspēju valsts finansēm. Mums Eiropas Savienībā vajadzētu mācīties pašiem no savas pieredzes. Krīzē ir uh, izskanējuši dažādi pretrunīgi paziņojumi, ka mūsu Eiropas ekonomikas situācija ir labāk nekā ASV un ka krīze mums nedraud, bet patiesībā aizrādījās, ka tā tas tomēr nav. Uh, bet uh, mums ir tomēr bijis tāds drošības tīkls un, un uh, arī uh, attaisnojas to, ka mums nav bijis tāds milzīgas at ekonomikas atveseļošanas programmas kā ASV vai Ķīnā, ir tas, ko mēs saucam uh, ekonomistu žargonā par automātiskiem stabilizatoriem, jeb citiem vārdiem sakot, tā ir mūsu Uh, sociālās aizsardzības un veselības aprūpas sistēma. Virknē grozījumu es saskatu risku uh, uh novājināt uh, šos pasākumus, pat nesakot, ar ko tad mēs to saistāsim, kas būs efektīvāks. Uh, vienkārši valsts finanšu sakārtošana pati par sevi nerāda nekādu demokrātiju E, nekādu ekonomisko uzplaukumu un dinamiku, un es ceru, ka Eiropas e, komisija arī to sapratīs, un e, visi priekšlikumi, kuri ir vērsti uz pārāk pārāk uh, sīkumainu valsts finanšu sakārtošanu un kas apdraud mūsu sociālo modeli, kas mums ir palīdzējis pārvērt krīzi kā automātiskais stabilizators. Visi šie priekšlikumi pēc manām domām ir ļoti bīstami, arī domājot par finanšu ilgtermiņu stabilitāti. Un par stabilitātes paktu es uh, saprotu saprotu, ka šis jautājums mums visiem ir aktuāls. Es domāju, ka mums vajadzēs uh, kādu brīdi uzsākt atkal šīs diskusijas ļoti izsvērti un ļu, ar vēsu prātu. Mums atkal ir jāatcerās, kāda tad ir mūsu pašu pieredze. Pā, eh, stabilitātes pakts tika pārskatīts 2005. gadā, ieviešo divas lielas uh, reformas. Pirmā uh, ir uh, pakta profilaktiskā sadaļa, otrkārt uh, šie valsts parādu eh, izsvērtāk izvērtēšana, nerunājot tikai par pārmērīgu deficītu. Visi eh, augsti vērtēja šo pakta reformu, un atbildīgais komisārs bija apņēmības pilns īstenot šo pārskatīto stabilitātes paktu. Un tomēr problēmas, kas šobrīd ir mūsu priekšā, ir saistīta ar to kritiku, kas izskanēja paktu pārskatīšanas brīdī. Tās, šīs problēmas jau tika izceltas. Dalību valstis, kurām ir galvenā atbildība par uh, ekonomikas politiku, jāsaka, šeit represīvu pasākumi nedarbojas, jo dalību valstis nevēlas īstenot šos represīvos pasākumus. Uh, pret kādu konkrētu valsti, un arī valstis pirms finanšu tirgi to tām norāda, nevēlas īstenot šādu stratēģiju. Un esamība Eirozonā var būt gan priekšrocība, gan trūkums, bet tirgi darbojas ar zināmu nokavēšanos, un Māstriktas līguma autori šo aspektu bija nepietiekami novērtējuši, bija pārāk naivi, bija, mm, nebija novērtējuši šo tirgu negatīvo ietekmi ar reitinga aģitūru starpniecību. Jautājums, kas mums ir jādara, lai panāktu, ka pozitīvu efektu Es domāju, ka šī pakta darbības bilance neliecina par to, ka tā ir pareizā metode. Metode, protams, ir vērsta uz to, lai nodrošinātu valsts finanšu ilgtspējību un ierobežotu valsts parādu. Neviens neiebilst pret šo mērķi, bet tā vietā, lai būtu saprātīgas uz sadarbību uh, vērsta stratēģija, kas būtu viss visiem izdevīga, eh, tas nav saistīts ar tādu vienkārši sausušā pakta uzspiešanu, jo represīvu pasākumi nav pietiekami stimulējoši eh, dalību valstīm, un tādēļ mums vajadzētu vairāk domāt par sadarbību. Es gan nedaudz atkāpos no šā ziņojuma uh, ievirzēs, bet es domāju, ka arī par stabilitātes paktu mums vajadzētu šajā diskusijā runāt. Paldies. Much, um... Paldies, Fērna kungs, lūdzu. Senhora Presidente, eu queria começar por cumprimentar o, o relator. Paldies, paldies, vēlējos uzteikt mūsu referentu par viņa paveikto darbu un arī par to, ka viņš ar savu ziņojumu palīdzību ir inicijējis politiskas dabas debates. Es esmu tautas partijas grupas deputāts, un, un es varu pilnībā piekrist Hokmarka kunga komentāriem. Tagad daži paskaidrojumi. Mēs varam tagad uh, veikt politisku izvēli. Protams, ir arī dažādi politiskas dabas kritēriji, bet ja jūs rūpīgāk iepazīstaties ar stabilitātes un izaugsmas paktu, jums noteikti ir jāanalizē divi elementi, kas ir iekļauts šajā paktā. Mēs varbūt neesam, mēs esam runājuši par stabilitāti, bet varbūt neesam pietiekami daudz uzmanības pievērsuši izaugsmas nozīmīgumam. Kas notika Portugālē? Tur ļoti daudz tika runāts par deficītu, bet netika runāts par valsts parādiem, un e, tam ir bijušas savas sekas, tās tagad ir acīm redzams. Nepietiek naudas e, pensiju izmaksām, un tas ietekmēs arī nodokļu sistēmu, jo kādam taču būs šie parādi jāapmaksā. Uh, no nu, kurienes mēs ņemsim šos līdzekļus? No kurienes tiks ņemti līdzekļi valsts parāda dzēšanai? Protams, mums ir jāpadomā, kāda izskatās klasiskā Eiropas sociālā valsts un kādu uzdevumu valstī ir jāveic. Vajadzētu palauzīt galvu par to, cik efektīvi līdzekļi tiek izmantoti. Protams, ir jā, jāveic arī politiskās izvēles ja tiek apdraudētas sociālās drošības sistēmas, neaizmirstiet, ka ir arī nozīmīgas demografiskās problēmas, jo demografiskā attīstība Eiropā ir pilnīgi atžgārna normālai lietu kārtībai. Mums to noteikti vajadzētu atspoguļot arī savos grozījumos. Jā, jāpadomā arī par uh, labākās, uh, par paraugu prakses izmantošanu un arī par to, kā tiek izlietotas valsts finanses. Ir jābūt harmonizētai sistēmai visās dalību valstīs, proti, kas ir darīts, kas ir darīts lietas labā. Ja jūs runājat par uh, atbalsta sniegšanas uh, beigšanu, jums ir jāpadomā nevis par to, kurā brīdī to beigsim sniegt, nē, mums jādomā, eh, vai šī palīdzība ir jāsniedz visām valstīm, kā var atvesļot ekonomiku, kādi ir indikatori. Protams, ir jāizstrādā arī elastības kritērija, jo situācija dalību valstīs, protams, ir atšķirīga. Jūs nevarat visur piemērot vienu un pašu identisku mērauklu. un vajadzētu atminēties arī nodokļu sistēmas. Mums vajadzētu uzlabot mūsu nodokļu politikas konkurētspēju. Protams, konkurētspēja ir jāuzlabo, jāuzlabo arī tajās valstīs, kuras pagaidām uh, ir atpalikušas, un uh, mums ir jāuzlabo Eiropas ekonomiskās izaugsmas rādītāji. Mums ir jābalstās uz stabilitāti, solidaritāti un jāveicina izaugsmu. Un tad mēs varēsim virzīties uz priekšu. Paldies! Thank you, Mr. Paldies, Bulman kungs tagad. Dankeschön, Frau Vorsitz. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. kā mēs domājam, kā mēs aplūkojam šos makroekonomiskos ziņojumus. Man ir tās privilēģijas un gods uh, darboties šajā komitejā kopš 1999. gada, nu, visai ilgi. Un šeit eh, īstenībā ir ļoti sarežģīti darboties, jo visiem kolēģiem īstenībā ir vienmēr taisnība. Un visvairāk taisnības bija tiem, kas pēdējo gadu laikā teica, ka īstenībā valsts vienmēr eh, visu dara atžgārni un ka valstīm nevajadzētu iejaukties procesu politikā, mēģināt uzlabot konjunktūru un ka ļoti daudzās dalība valstīs IKP ir par augstu. Un, nu, vismaz tā uzskatīja lielākā daļa deputātu Eiropas parlamentā pēdējo gadu laikā pozīcija ir radikāli grozījusies, tad, kad tie paši politiskie spēki visās valstīs, kur tie bija pie šprices, Eh, izpirka bankas, nacionalizēja bankas, pateica, ka nodokļu maksātājiem, darba ņēmējiem un darba ņēmējām ir jāfinansē šī izkļūšana no krīzes. Un viņi parūpējās par to, ka nu it kā varēja savilkt galus kopā, lai šīs valstis varētu, lai šīs bankas varētu nacionalizēt un lai kaut kādā veidā varētu izvairīties no lielākā krīzes viļņa. Ja? bet eh, daudzas valstis tagad, nu, dienas beigās ir eh, palikušas ar milzu parādiem, dalība valsts vispār vairs nevar saprast, kā saviet galus kopā un kā organizēt savus tautsaimniecības. Vienalga, kāda ir jūsu politiskā piedarība, eh, šis te atspoguļojums nav atžkārns. Uh, ko mums vajadzētu darīt, ko vajadzētu darīt mūsu komitejai. Nevajadzētu par katru cenu pastāvēt uz savu taisnību. Mums vajadzētu būt drosmīgiem un vajadzētu uzdot kritisks jautājums. Vajadzētu varbūt būt arī nepopulāriem, vajadzētu pieņemt neērtus lēmumus un varbūt vajadzētu arī uh, Eh, veikt zināmas sankcijas. Mums, protams, ir jāizstrādā kompromisi, jāizstrādā kompromisu grozījumi šim ziņojumam, ir jāuzdod kritiski noskaņot jautājumi, ir jāizsaka arī tādi neērti viedokļi un varbūt vajadzētu no jauna formulēt valsts spēlējamo lomu visā šajā teātrī, jo pašreiz nav nevienas valsts, kas aktīvi pūlētos izskaust krīzi. Nē, mēs tikai runājam par to, kādai vajadzētu būt valsts politikai, ar kādiem instrumentiem un līdzekļiem tai vajadzētu darboties bet mums vajadzētu varbūt izstrādāt tādu inovatīvu, kritisku ziņojumu, kas būtu līdzsvarotāks, tas mūsu komiteju apveltīt ar skaļāku balsi, kas varētu uzdot jautājumus un varbūt arī varētu atrast attiecīgās atbildes. Paldies! Paldies, Valsts Klints, lūdzu! Vielen Dank. Ähm, Eh, nu, gan skotsānā. Paldies, eh, ļoti īsa piezīme. Es neesmu ēnu referents un neesmu te ļoti daudz lauzījis galvu par šo ziņojumu, bet, protams, mēs visi esam norūpējušies par valsts finansēm. Tas ir jautājums, kas mums rada lielas bažas. Protams, visi apzinās, ka bez attiecīgās izaugsmes mēs nesakārtosim valsts finanses, mēs nevarēsim savēl galus kopā. Jā. Ja Pat tad, ja mēs varētu sasniegt potenciālos izaugsmas rādītājus, ņemot vērā pašreizējo budžetāro situāciju, šī izaugsme joprojām nebūs pietiekami augsta, lai varētu sakārtot valstu budžetus, lai tie atbilstu Māstrihts kritērijiem. Mēs nerunājam tikai par mūsu potenciālās izaugsmas izsmelšanu, mēs runājam arī par uh, saviem uzdevumiem. Mums tie ir jāplūko ar pietiekam kritisku aci. Es domāju, tikai dažas valstis darbojas konsekventi. Ja padomāju par savu dzimto zemi, uh, mēs e, no budžeta līdzekļiem apmēram 50% izdodam par sociālajām sistēmām. Nu, e, ilgākā termiņā raugoties, tā nav absolūti ilgspējīga pieeja. Mums jādomā par paradigmu maiņu. Es varu piekrist Gīgolda kungam. Mums ir jāsaprot, ka šie deficīti zināmā vērā eh, ir jāuztver kā investīcijas nākotnē, bet jāpadomā par investīcijām tādās jomās, kas ir ilgspējīgas, tādās jomās, kas uh, dzīs uz augšu izaugsmi. Uh, ja mēs mēģināsim ar deficītu finansēt tikai tās jomas, kas nav ilgspējīgas, kas nenesīs pēļņu, nu tad šeit būs problēmas. Un mums ir nepieciešams arī mainīt savu domāšanas veidu un izvirzīt jaunus uh, instrumentus. Paldies, Siklūnas kungs. Un ja kāds kolēģis te uh, tagad brīnās, ko rāda šie pulksteņi pie sienas, tad viens atpaliek par piecām minūtēm un otrs par četrām minūtēm. Thank you, Madam Chairman. Paldies priekšsādātāji. Um, most of us are. Lielākā daļa no mums ir likumu respektējuši pilsoņi, ne jau tāpēc, ka mēs klausītu podkāpju, ka mēs katru rītu ieslēdzam televīziju, zinām, kāda ir likuma un daram to tāpēc, ka tas ir tikai saprātīgi. Un līdzīgā kārtā arī šajā gadījumā, tad, kad runājam par valsts finansēju ilgtermiņu, ilgtermiņu ilgtspējību, tad mums jāņem vērā labākā praksa, labākā pārvaldība, Valsts finansējuma ilgspējība ir eh, tikai, var būt tikai tik laba, cik labi ir tie kriteriji un tās sastāvdaļas, uz ko tā balstās. Mums ir vajadzīga laba nodokļu sistēma, gan vai tiešiem vai netiešiem nodokļiem, un arī šeit mums ir pieejama parauga praksa, tas pats attiecas uz izglītības ilgspējību. Uh, medicīnas, apru, medicīnas kas aprūpas ilgspējību, drošības sistēmu un pensijām. Un tad, protams, ar to saistīt arī visi institucionālie jautājumi, kas saistīti ar pārskatāmību, pa, atskaitīšanās spēju un uh, labāko praksi. Nu, tātad ar vieniem noteikumiem vien mēs risu jautājumu neatrisināsim. Tie tikai nosaka tādus pašus galējos variantus dalībvalsts, kas vēlas iet tālāk. Protams, ka uz valdībām tiek izdarīts spiediens. Uh, Tāpēc, ka mēs zināmā mērā ceram īpaši demokrātiskā valstī, ka vienmēr ir kaut kāda veida spiediens iz, iztērēt vairāk un uzlikt mazākus nodokļus. Un tomēr lielākā valsts, dalībvalstu puse vēlas redzēt paraugu praks, redzēt, kas tad ir tās labākais risinājums. Un jebkur grozījumi, kas iesniegt par šo ziņojumu, nedrīkst aizmirst šo jautājumu. Nu, protams, e, tā ir atklātā koordinācijas metode, ko mēs izdomājam, tā šobrīd nebūtu nav modē, e, īpaši šīs krīzes rezultātā. Un, zinām, tu, tāpēc, ka zināmās dalībvalstīs ir problēmas, bet nedomāju, ka drīkstam to ignorēt. Paldies, turpina priekšsādātā. Tas bija pēdējais runātājs par šo tēmu. Tālāk došu atkal vārdu referentam, un jums, nu, ir apmēram četras minūtes pirms uh, iestāsies reālā, reālais uh, eh, 10.30 laiks. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, Es uh, gribētu iedrošināt mūsu ēnu referentus, it īpaši no Eiropas tautas partijas. Mans ievadu, manas ievadu uzrunas um, nolūks bija. Uh, um, tā ievadīt šo darbu pie grozījumiem un uzmanīgi rosināt mūs uh, iepazīties ar šiem grozījumiem, un es uzskatu, ka mums ir iespējams vienoties par pretciklisku politiku, un es šeit vispār neatsaucos uz Keinsu, un, uh, protams, jūs norādījāt arī, un es piekrītu, ka uh, cikla augšup Pējošā daļā ir uh, budžeta, primārā budžeta pārpalikums jānovirza parādu dzēšanai, bet uh, cikla lejupējošā daļā ir uh, jāiedarbina tas, ko norādīja arī Pervānša Bēresa, šie automātiskie stabilizātori. Un tad izrādās, ka Keins arēsot to pašu rakstīs, un līdz ar to mēs šeit varam tiešām rast kompromisu. Otrs jautājums, kurā mēs varam vienoties, ir uh, fiskālo izdevumu izvērtēšana, un šeit gan labējie, gan kreisie, gan centristi pievērsa uzmanību uh, tam, ka uh, ir uh, jārūpējas, lai netiktu valsts līdzekļi, fiskālie izdevumi netiktu izniekoti, un arī šeit mēs varam vienoties šajā jautājumā. Tālāk par uh, kritērijiem. Nē, esmu uh, nācis strādāt parlamentā, lai nodarbotos ar teoriju, bet gan lai uh, īstenotu politiku. Un šie kritēriji ir tādas teorētiskas debates. Uh, bet nepieciešams. Kad es eh, runāju par to, ka ir jāpapildina stabilitātes pakta kritērija, es šeit ne, negribu teikt, ka šis pakts būtu jāapšauba, tas ir jārespektē, es to respektēju tā pārskatītajā versijā 2005. gadā, un es neapstrīdu šo paktu. Un es domāju, ka arī šajā gadījumā mēs varam vienoties, bet kad es saku, ka ir nepieciešams papildināt pašreizējos kritērijus, kas nav pārāk skaidri, jo tie tika definēti 80. gados, kad uh, nebija tādas vēl stingras uh, politikas. Es šeit bija tikai runa par šo represīvo sadaļu, kas, kā to daudz runātāji norādīja, nedarbojas. Un galvenā problēma ir tas signāls, kādu mēs dodam finanšu tirgiem, uh, kontekstā, kad visi klāt esošie atzīst, ka finanšu tirgi ir nepietiekami izvērtējuši risku, kas saistīti krīzes situācijā ar zināmiem aktīviem un ar uh, risk, riskus, uh, kas saistīti ar valsts parādiem. Un uh, Un uh, runājot šeit par Grieķijas gadījumu, vai piemēram Spānija, kura ir ievērojušos kritērijus un tomēr finanšu tirgi tagad spekulē arī pret Spānijas parādiem. Un tā tad uh, es uh, gribu rosināt šeit debates par to, kādu signālu mēs varētu nosūtīt finanšu tirgiem, lai norādītu, ka pretēji tam kāds rodas iespējas, ka valsts finanšu situācija nav tik katastrofāla, jo mēs vēl atrodamies cikla zemākajā punktā. Un uh, šobrīd ir uh, uh, tiešām konstatējums nepietiekams pieprasījums Eiropā Un tādēļ es uh, gaidu mūsu tikšanos trešdien un ceru uz konstruktīvu sadarbību. Paldies! Es paldies turpinu priekšsādātāju. Laika grafiks ir šāds. Balsojums komitejā notiks 27. aprīlī. Tā lai tālāk mēs varētu nodot šo jautājumu izskatīt plenārsēdē maijā, maija otrajā plenārsēdē, tā lai jūnijā tas būtu gatavs jau priekšā Eiropā domas. Tātad liels paldies, kolēģi! Tagad turpinam darbu, sesto darbu kārtības punktu, un e, ļaujiet man vienkārši iziet no zāles un sagaidīt, e, atrast Konstancija kungu, tātad pāris, pāris mirkļus gaidiet lūdzu. Oops, I've lost my hammer. Okay, everybody. Ļoti labi, saka priekšsādātāji, liels paldies par jūsu pacietību. Tagad pāriesim pie nā, nākamā darba kārtības punkta, un tā ir viedokļu apmaiņa ar Ebru centrālās bankas priekšsādātāju vietnieku Vitoru Konstancijo. Viņš sniegs mums 15 minūšu ievadvārdus, un pēc tam pāriesim pie jautājumu uzdošanas. Jautājumu uzdošana notiks tieši tā, kā tas vienmēr notiek monetārā dialoga ietvaros, tātad jums jau šķiet priekšā ir saraksts ar tiem cilvēkiem, kas uzdos jautājumus, tāpēc tagad došu vārdu Konstāncijo kungam. Lielas paldies, priekšsādātāji! Esmu pakodināts, ka varbūt šeit atkal jūs komitejas priekšā uz šo uzklausīšanu, kas ir daļa no ECB priekšādātā vietnieka iecelšanas. Nesen biju uz komitejā uz neformālu viedokļu apvaiņu, un man bija iespēja sniegt kopsavilkumu ievadu frāzēs par manām nostājām attiecībā uz vairākām svarīgām problēmām, kas saistīts ar monetāro politiku. Es jums paudu savu viedokli par to, kādam vajadzētu būt ECB mandātam, par to, kāda, ir, kāda nozīme ir sekundārajiem mērķim, kas noteikts līgumā, par galveniem punktiem monetārajā stratēģijā, par finanšu stabilitātes lomu un aktīvu cenu lomu monetārajā politikā. Un visbeidzot, es apspriedu ar jums savu vērtējumu par inflācijas riskiem pašreizējā situācijā. Nevēlos tāpēc šodien turpināt runu par minētajiem tematiem, bet ņemot vērā, ka šie temati tomēr ir ārkārtīgi svarīgi, gribu jums ierosināt, ka mans iepriekšējās neformālas viedokļa apmaiņas eh, rakstisko tekstu varētu piekļaut pievienot šīs dienas uh, procesam. Šodien iesāk ievadfrazēs grib pievērsties regulācijas un finanšu stabilitātes jautājumiem. Kā jau minēju iepriekšējo reizi, nepieciešams izvairīties no funkcionēšanas pārtraukuma finanšu sistēmā. Un tas, protams, ir sasīts ar monetāro politiku. Tā ir problēma, ko nevar ignorēt ne centrālās bankas, kā fina, centrālās bankas, jo finanšu institūcijas ir ļoti svarīgas, lai ekonomika un monetārā politika funkcionētu. Nesenā krīze ir labs piemērs tām būtiskajām problēmām, ar ko finanšu sektors var radīt pats par sevi un kam var būt graujoši seks uz ekonomiku. Mums jāapzinās, kādas tad jāgūst mācības no šīs krīzes. Pirmām kārtām, finanšu sektors nav pašlīdzvarojošs vai paškoriģējošs. Otrām kārtām, fin neregulēts finanšu sektors var radīt krīzi pats par sevi. Ta C, jeb trešām kārtām pagarināti uh, kreditēšanas un parādu pieaugumi var radīt tādu aktīvu cenu, kas noved pie krīzes. Un e, ceturtām kārtām e, zema inflācija preču un pakalpojumu tirgu un ar, ar to nepietiek, lai garantētu finansiālo stabilitāti. Sabiedrība ir mācījusies, un šīs mācības ir aizmirsusi vairāk kārt visas vēstures gaitā. Lielas finanšu iestādes vienmēr ir eh, nodarb, radi, radījuši arī problemātiskas situācijas, to radīs arī deregulācija un nepareizas motivācijas E, jautājumu, un arī šoreiz ir radījus, radusies milzīga vētra, kas, protams, ilgs ilgāku laiku un kas nu, rezultēsies lēnā izaugsmē un bezdarbā. Un tāpēc jautājums ir šāds, vai mēs varam izstrādāt tādus instrumentus un iestādes, kas nepieciešams, lai finanšu tādas e, pārliecīgas ārkārtas darbības ierobežot, neapdraudot to lomu Optimistisks uzskats eh, pamatojas uz pozitīvu vērtējumu par visiem risinājumiem, kas izvirzīti vairākos ziņojumos un priekšlikumos, kas eh, ir burtiski apudinājuši mūsu galdus. Daudz no šiem priekšlikumiem, daudz no tiem tika pieņemti, ir iestrādāt arī vairākos likumdošanas projektos, par kuriem šobrīd norisinās debats. Ļaujiet man apskatīt vairākus no šiem priekšlikumiem un izteikt īsus komentārus gribu sniegt jums manu viedokli par to, cik svarīgi ir šie priekšlikumu, un pēc tam es arī jums pastāstīšu par dažiem no priekšlikumiem, kas, manuprāt, nav pilnībā ņemt vērā vai apsvērti. Pirmām kārtām makarau piesardzīgas atbildības radīšana, kas tiek uh, piešķirt uzreiz jau jaunu izveidotai institūcijai. Tas ir, ar, ir, tas ir ļoti svarīgi, jo krīze ir parādījusi, ka mikrouzraudzība, ar mikrouzraudzību nepietiek tajā brīdī, kad riski izriet no visas tautsēmniecības situācijas vai no finanšu tirgiem. Uh, un tomēr joprojām pastāv šaubas par to, kādām tad jābūt, kādiem jābūt konkrētiem instrumentiem, kas tiek piešķirt šādu veidu institūcijām, kas uzņemsies jauno lomu. Otrā pieeja - jaunu standartu ieviešana, kas pieprasīta ar vien vairāk un labāku kapitālu saskaņā ar bāzās komitejas priekšlikumiem. Trešais priekšlikums - prociklitātes mazināšana regulējošā tīklā, izmantojot kapitāla buferu sistēmu vai dinamisku noteikumu izstrādi, kas mainītu ekonomisko ciklu. Pirmā metoda, pirmajā metodā nepieciešamais kapitāls eh, rastos labajos gados, un tad aiz, aizdevumu zaudējumi būtu mazāki. Radot kapitāla buferus, es personīgi uzskatu, ka ir vajadzīgi dinamiski eh, noteikumi, bet jebkura metoda, no minētajām metodēm ir labāka par pašreizēju situāciju. Ceturtais, ceturtais priekšlikums un tas ir priekšlikums, kas vēl nav pilnībā, netiek pilnībā izvērtēts, apsvērts tajos priekšlikos, par ko notiks tās diskusijas. Eh, procikliskās eh, fāzes korekcijas pašreizējos grāmatvedības standartos, kā rezultātā peļņa varētu palielināt ar nerealizētajiem kapitāla ieņēmumiem periodos, kad pieauga aktīvu cenas vienlaicīgi tādā palielinot samazinošās peļņas eh, grūtajos gados izmantojot nerealizēto kapitāla zaudējumu ietekmi papildu standartu izmaiņām eh, varētu noteikt elastīgu attieksmi pret aktīvu cenām un tirgu stresa un eh, likviditātes trūkuma periodos. Eh, ir vajadzīgs izveidot kādu ekonomiskā cikla rezervi, kas atbilstu Tērneru pārskatam. Šo rezervi aprēķinātu tādā paš, izmantojot tādu pašu metodu kā iepriekšējā trešajā punktā, tā lai peļu labajos gados varētu nolikt pie malas un samazināt tādējādi zaudējumus e, ekonomikas slēpslīdes laikā. Ir nepieciešams, lai grāmatvedības ziņojumos varētu izvairīties no patvaļīgām svārstībām, nerealizētu ieņēmumu ietekmes e, ietekmē aktīvu cenās un līdz ar to finanšu iestāžu darbībā. Visbeidzot, jau, jaunu principu ieviešana attiecībā uz vispārējo nesvērto kopējo risku attieksmi pret kopējo kapitālu eh, sastais jaunu regulējumu ieviešana attiecībā pret likviditātes rādītājiem, septītais izvērējoties no ēnu, bank, eh, no ēnu banku darbības sektora un astotais ķīlu noteikumu stiprināšana. Devītais. Uh, iz, iz jauna regulējoša priekšlikuma izstrādāšana attiecībā uz reitingu aģentūrām, tā lai varētu identificēt attiecīgos riskus. Redzējām, kas notika ar uh, hipotēku tirgiem. Tas viss bija tiešām briesmīgi un tāda veida situācija nevajadzētu at, atkārtoties at, attiecībā uz CDU un CDS. Devītais punkts ir arī viens tāds, kas nav ticis pilnībā apsvērts. Tātad papildus regulējošais uh, papildus regulējums attiecībā uz reitingu aģentūrām, kas deva ieguldījumu prociklitātes veicināšanā finanšu sektorā. E, šo aģentūru reģistrācija un uzraudzība, kā arī konflikta interešu novērtēšana var būt nepietiekama, lai uzlabotu viņu e, darbību. Tālāk jaunu principu ieviešana attiecībā uz risku pārvaldību un atlīdzību, kas ļautu koriģēt uh, nepareizas motivācijas schēmas. Izņemot 4. un 9. punktu vairākums no šiem aspektiem attiecībā uz jaunu regulējošu vidi jau tiek izstrādāta Eiropas Savienības iestādēs vai Bāzēls komitejā li, eh, saskaņā ar pamat nostādnēm, ko regulē finansiālā stabilitātes valda un ko apstiprināja G20. Līdz ar to varētu šķist, ka darbs iet pareizajā virzienā, lai varētu radīt triecienu izturēt spējīgāku un efektīvāku finanšu sistēmu. Un tomēr es gribētu izteikt pāris komentārus par aspektiem, ko skat par svarīgākiem, vai par tādiem, kas, manuprāt, netiek pietiekami risināt šobrīd. Pirmais punkts ir saistīts ar izvērtējumu par to, vai jaunie noteikumi būs pietiekami, lai novērstu pārliecīgu finansējumu, ir tīpaši, vai makro pie, piesardzības funkcija tiek īstenota reāli efektīvi tieši tieši šāda mērķa vārdā? Man atbild šķiet būs jā, tāpēc, ka tādi instrumenti kā bruto. Um, svērtie aktīvi pret kapitālu rādītāju, kapitāla buferu likviditātes rādītāji varētu būt pietiekami, lai šo jautājumu atrisinātu. At pārējie ne, nepieciešama informi, eh, instrumenti ir saistīti ar to, ar šo problēmu, ka uzņē, kāds uzņēmums var būt pārāk liels, lai tas, eh, lai tas sagrūtu. Uh, Tāpēc ir nepieciešams radīt attiecīgas brīdinājuma sistēmas un ietē rekomendācijas. Eiropā ar to nodarbojas Eiropas sistemiskā riska valdība, tur darbojas komiteja un trīs, eh, trīs eh, pārstāvi kam kopā būtu jāpārliecinās, eh, ka šāda veida problēmas neru, nerodas, vienlaicīgi garantējot, eh, ka norisinās nepieciešamā koordinācija starp mikro un makro līmeņiem. Viss šī, dar, viss šī struktūra varētu funkcionēt eh, tā, lai mēs varam cerēt, ka makro piesardzības funkcija netiek ats, iztulkot kā tikai un vienīgi brīdinājumi, sprediķi un nožēla. Uh, ar lielu interesi sekojas debatēm jūsu komitejā par um, sistēmiskā riska valdu un gribu uzsvērt divus punktus, ko uzsver prākārtīgi svarīgiem, lai šī jaunā struktūra varētu atbilstīgi funkcionēt. Pirmais ir saistīts ar vad, valdes, komite, eh, valdes komiteju, kam jāatspoguļo arī ko, eh, vispārīgā, vispārējās valdes sastāvs, tā lai nebūtu nepieci, liekas spriedzes. Otrais aspekts secīst ar to, cik ļoti svarīgi ir saglabāt ierosināto sastāvu padomdevēja tehniskajai komitejai, jo tās galvenā loma būs gatavot darbu vispārīgajai valdei. Un būtu daudz efektīvāk, ja tajā ietilptu cilvēki, kas strādā ar institūcijām un kas patiešām, institūcijās, kas tiešām nodarbojas ar regulējumu un uzraudzību. Ja es uzskatu, ka zinātniskā komiteja ir nepieciešama, tad to varētu izveidot vēl papildus, e, ne, neizslēdzot šo nepieciešamo komponentu sagatavošanās darbā vispārīgai valdei. Otrs punkts, ko gribu komentēt, ir saistīts ar to, ka nepieciešams tirzniecību kredītu eh, derivatīvu jomā, tīpaši runājot par CDS, pārvietot uz organizētām biržām. CDS bija krīzes pašā centrā un tieši tiem jāuzdevas atbildība par svarīgu institūciju darbības sagraušanu. Tie ir tā ļoti neskaidri produkti, jo tie tiek pārdoti jau gatavā veidā. Un prēmijas, eh, kas tika ko, kotētas neatspoguļoja darījumu faktisko cenu. Tie bija tāda, tā bija tāda kotēšana, kas eh, tika nosūtīta privātai firmai tajā brīdī, kad 2001. gadā tika izstrādāta indeksācija. Kā šī indeksācija tiek izveidota? Attiecīgie instrumenti sagatavotāji nosūta eh, kotēš, kotētās cenas, kas nav publiski zināmas un neorganizētā tilgā, tirgū. Tas nozīmē, ka institūcijas, kas sniedz šīs, eh, šīs um, Eh, cenas ne pēc tam netiek piespiestas šāda attiecīgā līmenī darījumus arī īstenot. Mairons Kols, kas ir Čikāgas profesors un Nobel prēmijas saņēmējs ekonomikas eh, jomā, viņš ir zināmā mērā tāds kā atvasināto instrumentu krustās, pagājušajā gadā teica, risinājums ir eh, vispār, vispār atbrīvoties no šiem, no šiem gatavo instrumentu tirgiem, tā lai CDS, mīmaņas darījumu struktūrātie produkti izust, un mēs varētu sākt visu no sākuma, vajadzētu nopietni apsvērt arī jautājumu aizliegt Ehm, īstermiņu pārdošanu attiecībā uz šiem instrumentiem tā, lai tikai lai tirgus veidotāji institūtīs šādi, varētu nodarboties ar šādiem darījumiem, respektīvi ar riska ierobežošanas darbījumiem, jeb hedžingu, tajā, tajā brīdī, kad viņiem jau ir darījumi ar attiecīgajiem aģentiem, kuriem ir patiešām apdrošinātas uh, intereses šajā jomā. Uh, Trešais aspekts, ko grib pievērties, ir šim jautājumam par pārāk lielām institūcijām, jo tām nedrīkst, tām nedrīkst ļaut izgāzties. Pastāv la, milzīgas un sarežģītas finanšu institūcijas, kuru bankrotu nedrīkstam pieļaut. Un tas rada milzīgu morālu problēmu, kas var norest arī pie ne, nepiematotas eh, uzvedības riska jomā. Tas ir ļoti eh, sarežģīts jautājums un nav starptautisks vienošanās par to, kā to risināt. Problēma ir saistīta ar to, ka tā var vēl vairāk pas, sas, pasliktināties, ņemot vērā, ka e, arī šīs institūcijas, kas tagad pēc krīzes izdzīvo, bet kas ir pārāk lielas, nepievēršoties sīkākiem argumentiem, ļaujiet man jums pastāstīt, ka es domāju, šo problēmu nevar atrisināt vienkārši šīs institūcijas sadalot vai pieņemot risinājumu, aizsargāt, piemēram, tikai nelielas mazas bankas vai nu, at, nodalot e, patērē, patērētāju un investīciju bankas. Uh, Es skatos, ka man nav palicis vairs daudz laika. Pastāv e, saraksts ar dažādu veidu priekšlikumiem, kas ir izvirzīti. Daži no tiem tiek arī apsvērti attiecībā uz tiesību aktiem un tiek gatavot zināmi likumdošanas projekti. Es tagad neiedzināšos visā šajā sarakstā visiem priekšlikumiem, to jūs varat izlasīt manā runā, bet domāju, ka šo instrumentu izmantošana tie nav viens otru izslēdzoši instrumenti ir ļoti svarīgi, lai šo problēmu risinātu. Tātad šeit e, augstāka kapitāla prasības, apdrošināšanas prēmijas, banku provizoriskie likvidācijas e, plāni. Eh, tad, piemēram, atsevišķa risinājuma režīma izveidošana, kā piemēram Amerikas Federālā depozīta apdrošināšanas korporācija un tam līdzīgi. Šo piecu pasākumu elementi varētu ļaut mums eh, tālāk rīkoties. Un tā tas, piemēram, bija General Motors gadījumā, kas nebija finanšu institūcija. Iestāde, kas būs atbildīga par šo lomu, piekļūs arī restruktūrēšanas jeb risinājumu fondiem. Šo piec pasākumu elementus var jau šobrīd rast likumdošanas priekšlikumos. Ceturtā un gala problēma, kas, eh, kas vēl nav pilnībā atrisināta, ir saistīta ar krīzes atrisināšanu pārobežu institūcijās Eiropas Savienībā. Uzraudzītāju kolēģiju radīšana un Eiropas uzraudzības iestādes loma eh, varētu būt ieguldījums koordināt risinājumu uh, rašanā. Galvenais čērlis tomēr saistīts ar slodzes sadalījumu izmaksu jomā. Kā jau rakstīja savās atbildēs uz jūsu anketu, es domāju, ka vienīgais patiešām eiropeiskais risinājums prasīs Eiropas, re, Eiropas risinājumu fondu. Tas varētu atrisināt šo problēmu, jo citādi tas vienkārši nebūs iespējams. Ar prieku redzēju, ka pagājušajā piekdienu komisārs Barņē arī izteica priekšlikumus, kas iet šajā virzienā. Un tomēr ļaujiet man jums norādīt, ka ir problēmas, kas saistīts arī ar harmonizācijas līmeni, ar uh, likumdošanas jomu, it īpaši attiecībā uz uh, maksāt nespējas tiesību aktiem. Un visbeidzot, uh, Tātad par visām šīm regulē, regulēšanas reformu ietekmu atsevišķi komentētāji ir izteikuši kritiku par to, ka visi šie pasākumi tomēr varētu pilnībā nožņaukt jeb kādu veidu finansiālas darbības, ņemot vērā, cik ļoti nopietni bija finanšu krīze, ko radīja finanšu sektors. Es domāju, ka nav pār, nebūs pārspīlēti uh, šādus jaunu regulējuma centienus tomēr sagatavot pat tad, ja viņi netiek pilnībā īstenot. Un tomēr ir, ir kaut kāda riska, no kā mums jāizvairās, un tas ir saistīts ar īstenošanas laikiem. Tūlītēji un strauji visu pasākumu īstenošanu, it īpaši to pasākumu īstenošanu, kas saistīta ar augstākām kapitāla prasībām, varētu novest pie kreditēšanas ierobežojumiem, kas varētu nākt par sliktu ekonomikas atlapšanai. Tas nozīmē, ka visām iestādēm, kas līdzdarbojas, vajadzētu būt ar ļoti skaidru prātu un eh, izlēmumu, Lēmīgi skatīties uz reformu saturu tā, ka, tā lai tās varētu rīkoties viedu un piesardzīgi saistībā ar šo pasākumu īstenošanu. Um, we'll Paldies, pēc minūtes mēs pāriesim pie jautājumiem. Bet uh, es gribētu tagad tikai aizrādīt, ka deputātu asistentiem ir jāsēž asistentiem paredzētās vietās, nevis deputātu vietās, nevis līdzās deputātiem un jā. Uh, pat sarunas uh, uzklausīšanas laikā, un es to gribētu teikt Hansa Pītera Mārtina un Datī kundzes asistentiem. Un jūs pat nepat pūlaties uzlikt austiņas, lai paklausītos. Lūdzu, pārsēdieties citā vietā, jo jums tās nav jūsu vietas, kur jūs sēžat. Tā, tagad mēs turpināsim darbu, kad uh, šie asistenti būs pārsēdušies citās vietās, jo, ja jums kaut kas pārunājums, tad jūs to varat darīt ārpus šās zāles. Uh, Jean... Paldies. Pirmo jautājumu uzdod Žans Pauls Gozes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jūs uh, ļoti. Uh, vērienīgi runājāt šodien, bet es gribētu zināt pirmkārt, uh, runājot par jūsu uh, iespējamo mandātu, kā jūs vērtējat Eiropas centrālās bankas darbību krīzē, kura vēl nav beigusies, Otrām kārtām jūs zinat, kādas ir atšķir, domu atšķirības starp ECOFIN un parlamentu, kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā, un treškārt jūs runājāt arī par reitinga aģentūrām vienu brīdi, norādot, ka nepietiekams ir reglamentējums šajā jomā. Es gribētu zināt, kā šo situāciju varētu uzlabot pēc jūsu domām. Paldies! Euh, merci de vos questions. Paldies par šiem jautājumiem. Uh, pirmkārt par Eiropas centrālās bankas lomu krīzes laikā. Pēc manām domām visi ir augstu vērtējuši bankas veikumu, un šis vērtējums ir bijis pozitīvs. Visi komentāri pat uh, no tiem, kas parasti ir diezgan kritiski un pat naidīgi noskaņot pret Eiropas centrālo banku, pat tie teica tikai labu. Tas, ko, ko šādā situācijā var darīt centrālā banka, pirmkārt, tā var uh, inicēt likviditāti finanšu sistēmā, lai palīdzētu pārvarēt īstermiņa situāciju, ko radīja uh, Uh, situācija, it īpaši finanšu tirgos, kas uh, bija pārstājuši darboties, kā jūs to zinat, un tas tika darīts ļoti devīgi un aktīvi un teikšu pat agresīvi. Otra lieta ir, ja tiešām ir pamatojums, tad var mainīt monetāro politiku un eh, padarīt to aktīvāku, un tas notika arī pēc Lehman Brothers eh, bankrota, un bija skaidrs, ka krīzes apjoms būs milzīgs, ka pat draudēja recesija un nebija nekāda inflācijas drauda. Un lai to mm, novērst šo situāciju, tad arī šādas pilnvaras ECB eh, e bija paredzētas līgumā, un tādēļ arī tika ievērojami pazeminātas procentu likmes, lai palīdzētu ekonomikai cīnīties pret recesijas risku, kas pastāvēja. Tas ir tas, kas jādara Eiropas centrālajai bankai un kas tika arī darīts. Un es domāju, ka tas bija pilnīgi adekvāti. Otrkārt par institucionālo organizāciju, par to jau esmu at, sniedzis atbildi rakstiskā veidā uz uzdotiem jautājumiem, un to es arī minēju savā ievadu uzrunā šodien, ka vispār es piekrītu uh, tam, tā struktūrai, kas ir definēta, un atbildot uz, uh, uz rakstiskiem jautājumiem, es gribu teikt, ka trim uh, institūcijām ir jāvirzas uz tikai divām institūcijām, uh, tādiem kā dvīņu smailēm, un es arī minu visus, gandrīz visus argumentus savā rakstiskajā atbildē, aizstāvot šādu modeli Un runājot par sistēmisko risku padomi, uh, valdes atvainojas, es arī uh, izsaku divus komentārus savā rakstiskā atbildē, kur es nepilnībā piekrītu tam, par ko jūs šobrīd diskutējat. Tālāk par reitinga aģentūrām. Eh, uzlabojumi, ko es paredzu, būtu tādi, ka izslēgtu reitinga aģentūru lomu attiecībā uz reglamentētiem aspektiem, kā tas šobrīd attiecas uz, uz to, ka eh, kapitāla regulējuma met metode, un es uzskatu, ka tās būtu jāizslēdz no reglamentācijas. Un vēl ir jāatrisina arī konf interešu konflikts, un tas vēl joprojām nav izdarīts ne ASV, ne Eiropā. Un Eiropā mums ir tikai eh, zināmā uzraudzība uh, ieviesta, bet ar to pēc manām domām nepietiek. Feokungs uzdod nākošo jautājumu. Paldies! Es vispirms vēlotos sveikt Konstancijo kungu mūsu vidū un uzdot šādu jautājumu. Es vēlētos, lai jūs mums paskaidrojat, kā uh, jūs analizējat uzraudzības paketes priekšlikumu, par ko jūs runājat rakstiskajās atbildēs un par to, kā šī uzraudzība tiek veikta Eiropas līmenī. Konkrētāk, ņemot vērā to, ka finanšu produkti kļūst ar vien sarežģītāki, ir hibrīdu produkti, kādu lomu Eiropas centrālajai bankai būtu jāspēlē, ņemot vērā tās uh, status un pilnvaras attiecībā uz risku kontroli, kā šīs pilnvaras būtu jāīsteno un kā Eiropas centrālā banka varēs organizēt savu sadarbību ar jaunajām Eiropas uzraudzības institūcijām, kam būs atbilstošas pilnvaras šai jomā. Paldies, Fejo kungs. Ja jūs neiebilstat, es atbildēšu angļu valodā, jo tā būs vieglāk visiem. Protams, man būtu ļoti viegli jums sniegt atbildi portugāļu valodā, protams. Savās atbildēs, uh, raktveidā un ievadu uzrunā es plaši izklāstīju savu viedokli par to, kā būtu jāorganizē regulējums un uzraudzības politika Eiropā. Un uh, es runāju par šo nākotnes dviņu smaiļu modeli, un es domāju, ka šeit būtu jāiekļauj banku apdrošināšana, jo šobrīd šie divi sektori ir savstarpēji saistīti un ir saistīti arī to pārdot, tirgotie produkti. Visas banku un apdrošināšanas grupas Eiropā darbojas viens otra sektorā. Un tādēļ tas būtu pamatot, ja mēs abas šīs jomas apskatītu kopumā un vērtspapīri būtu nodalīti Es esmu pret uh, finanšu un vērtspapīru uzraudzības komitejas modeli. Es uzskatu, ka šeit ir atšķirīgas pieejas šais lietās. Runājot par banku un apdrošinātāju uzraudzību, galvenā uh, interese šeit būtu analizēt un aizsargāt institūcijas, jo sabiedrības intereses, kas šeit ir uh, uzskatīts ir uh, noguldītā intereses banku un klientu, apdrošināšanas klientu intereses. Runājot par vērtspapīriem, šeit galvenais uh, fokus būtu uz uh, runājot par valsts sabiedrības interesēm un akcionāru interesēm. Un šie skatījumi ir atšķirīgi, un tādēļ vajadzētu šīs divas lietas nodalīt. Es domāju, ka banku un apdrošināšanas uh, kompāniju apvienošana, tad mēs šeit atsakamies no uzņēmēja darbības uh, uzraudzības veikšanas. Šeit ir runa par uh, risku uzraudzību un tas atbilst uh, banku un uzņēmē apdrošināšanas kompāniju uzraudzībai, kas dažādās valstīs notiek dažādi. Par sistēmisko risku uzraudzības valdi. Es domāju, tā ir ļoti svarīgi, jo šeit ir pārst, būs pārstāvēta komisija, Eiropas uzraudzības iestāžu pārstāvi centrālās bankas, kas ir atbildības par situācijas analīzi, brīdinājumu, rekomendāciju izteikšanu, un uh, tie, kam uh, tās jāizteno arī ir uh, pārstāvēt, un tas varētu darboties. Un tomēr man joprojām paliek zināmas bāžas par to, kādi uh, instrumenti ir nodoti šādas institūcijas rīcībā, un tas pats sakāms arī par citām valstīm. Arī ASV tiek domāts par šādām funkcijām. Tātad šādai makro uzraudzības institūcijai nepieciešami īpaši instrumenti tās rīcībā. Un es domāju, ka šis punkts varbūt vēl būtu jāpārdomā. Tālāk par Eiropas centrālo banku. Saskaņā ar līgumu tai nav, tās pilnvarās neietilpst finanšu uzraudzība. Tikai vienbalsīgs padomas lēmums šādu lomu var piešķirt centrāla, Eiropas centrālajai bankai. Līdz, tam, līdz šim tā tas nav noticis, un Eiropas centrālajai bankai šādu funkciju nav. Un lūdzu arī nesajauciet Eiropas sistēmisko risku valdes darbību un Eiropas centrālo banku saskaņā ar, ar Lārosjēra ziņojumu šeit ir pamats jaunai institūcija ar juridiskās personas statusu, bet tas nepārkāpi Eiropas centrālās bankas pilnvaras un neapdraud tās darbības jomu, jo Eiropas centrālā banka nebūs atbildīga par finanšu stabilitātes nodrošināšanu vai sistēmisko risku izvērtēšanu. Lūdzu, centieties uh, iekļauties trīs ar pus minūtēs, kad jūs sniedzat uh, savas atbildes, lai varētu deputāti uzdot jautājumus. Tā kā Margaio kungs nav zālē, vārds Ulīngas kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, es gribu teikt, ka es varbūt nedaudz garlaikojos jūsu. Uh, pieredze un kompetence Portugāles centrālās bankas vadītāja amatā patiesībā jums liecina par sliktu, jo kopš jūsu uh, izvirzīšanas esmu lasījusi Britu, Francijas vai Vācijas presē diezgan astu kritiku pret, par jūsu darbību. Uh, šeit, protams, var būt uh, dažāda politiska kritika, jo, jo jūs apraksta, kā arī ļoti politiski orientēta centrālās bankas vadītāja, bet šeit ir pavisam cita lieta. Jūs esat pārāk uh, pavirši un vieglprātīgi vadījis banku, un tas ir novedis pie daudz noguldītāju izputināšanas. Un ko tagad jūs teiksiet šiem cilvēkiem, kas ir zaudējuši savus ietaupījumus VPR uh, nacionalizācijas rezultātā, ko Uh, arī šajā gadījumā Portugāles centrālā banka nebija veikusi savu uzraudzības darbu trijos gadījumos, trīs uzņēmumu gadījumos, un es domāju, ka to ir par daudz tomēr. Uh, Es saprotu, ka daudzi jūsu līdzpilsoņi būs atviegloti redzot, ka jūs dodaties strādāt citur, bet tā, nu, tāds nav mans skatījums. Es gribētu paskaidrot, kā kāds, kas ir cietis neveiksmi, izgāzies savā valstī, tagad var pretendēt uz to, ka viņš īstenos uzraudzības politiku Eiropā. Kā var iedomāties šādu perspektīvu? Tas būtu tā it kā uh, mēs dotu dinamītu, pilnu, piepildītu kuģi kādam piromānam. Tad es, es tiešām, uh, tas ir tāds pats princips, un tas man absolūti ne, neiedrošina. Uh, uh Madam, uh, je... Kundze, pirmkārt, es varu jums nosūtīt simtiem uh, preses uh, ziņojumu, kas ir labvēlīgi manis veikumam bankas pārvaldnieka amatā. Gadiem ilgi pirms šiem gadījumiem, ko jūs minējāt un ko es arī gribētu komentēt pēc tam. Uh, esmu saņēmis daudz uzslavu par lomu, ko esmu eh, pildījis, nodrošinot eh, ekonomikas un budžetāro politiku, kāda tā bija nepieciešama Portugālē. Es esmu kritizējis praktiski visas valdības, arī to, to valdību, kura mani iecēla amatā arī pret uh, ekspansionistisko politiku, un es savu kritiku balstīju uz tiem principiem, kas jāievēro valstī, kura ietilpst Eiropas monetārajā savienībā. Kritika, ko jūs minējāt, skar gadījumus, kas norisinājās banku sistēmā, bet runājot par banku sistēmu kopumā, Man arī būtu liels prieks jums nosūtīt uh, Startautiskā valūtas fonda vērtējumu par ba Portugāles centrālās bankas īstenoto sistēmas uzraudzību kopumā un par to, kā mēs izvairījāmies no likviditātes un maksātspējas problēmām mūsu banku sistēmā. Mēs spē esam spējuši izturēt un pretoties pozitīvā veidā krīzei. Un mm, mums nav bijušas problēmas banku sistēmā, kā to ir piedzīvojuši citas Eiropas uh, valstis. Un tas ir pozitīvs uh, Eh, rezultāts eh, tam, kā ir īstenojusi Portugāles banka banku regulāciju un uzraudzību. Mums ir bijuši mūsu banku sistēmā trīs krāpšanas gadījumi. Krāpšanu ir, krāpšana ir notikusi visaugstākajā minēto trīs banku pārvaldības līmenī. Eh, tiem, kam ir uh, pieredze izrā, uzraudzības jomā kritizēja Portugāles banku par to, ka mēs jau iepriekš nebijām spējuši šādu krāpšanu atklāt un novērst. Bet, kā jūs zināt, krāpšana, kas notiek institūcijas, tīpaši bankas augstā vadības līmenī, ir uh, praktiski neiespējami atklāt īstenojot uzraudzības darbības. Tīri personiski varu jums teikt, ka es kā bankas pārvaldnieks nebiju tieši atbildīgs par uh, uzraudzības īstenošanu. Es, uh, protams, pāraudzīju atbildīgo dienestu darbu, bet es tomēr, uh, bet ne, ne detaļās, bet es, protams, Portugāles parlamentā atzinu, ka jūtos atbildīgs par šo mm, dienestu darbību, bet tomēr es attaisnoju šo situāciju, jo nebija iespējams šādu krāpšanu atklāt un novērst saulaicīgi. Runājot par to, kas notika, par šo eh, dimensiju, tas apdraudēja institūcijas maksātspēju, tā bija eh, krāpšana, bet uh, tomēr tas uh, neapdraudē šo institūciju kā tādu, jo tā joprojām darbojas. Par PPB uh, krāpšanas gadījumu tās šis bija plaša apjoma krāpšana, un es tiešām nožēloju to, ka jūs uzveļat atbildību uzraudzītāju institūcijā un nevis banķieriem, kur ir atbildīgi par uh, šo darbību veikšanu un kas ir veikuši kriminālu nodarījumus. Un patiesībā mēs taču neesam policija, kas ar šādu jautājumu nodarbojas un šī krāpšana tika veikta ar kapitāla tirgus produktiem, par kuru uzraudzību mēs Portugāles centrālā banka nebijām atbildīgi. Un šie produkti, kas radīja problēmas BPP, tie bija finanšu produkti. Un par to bija atbildīga cita uzraudzības iestāde Es nevaru šeit, man nav pietiekami daudz laika, lai jums visu detalizēti izskaidrotu, bet es gribu teikt, ka šajā gadījumā Portugāles centrālā banka nav atbildība. Atbildīga un arī otrā institūcija ne par to, ka tā nebija atklājusi krāpšanu. Es pats esmu lepns par to, kā esmu pildījis savas pilnvaras šo gadu laikā. Right. I, I let that go on, obviously, because it was a substantial. Paldies. Es jūs nepārtraucu, jo jums patiešām vajadzēja atbildēt uz šo jautājumu pamatīgi. Bet, nu, ja jūs pēc tam pārsniegsiet runāšanas laiku, es noteikti jūs pārtraukšu. Tagad Udo Bulmans lūdzu. Paldies, paldies. Pirms uzdot jautājumu, es vēlējos padalīties savos novērojumos, Konstancijo kungs. Šī ir otrā reize, kad man ir jūs jāuzklausa, un eh, mani kolēģi ir par to informēti, ka mēs kā koordinātori jau uh, tikāmies ar visiem kandidātiem, mums bija ļoti saistošas sarunas pirms lēmumu pieņemšanas. Kāda novērojuma man radās? Jūs ar mums eh, runājat, jūs mums eh, paziņojat faktus un skaitļus. Un es eh, augstu vērtēju to, ka jūs eh, nemēģināt izteikties tik diplomātiskā veidā, ka īsnībā beigās neviens nesaprot, ko jūs domājat. Es ļoti augstu vērtēju jūsu izteiksmes veidu, tas ir atšķirīgs no citu izteiksmes veidiem, un man tas patiešām patīk. Tagad uh, par jautājumu. Protams, uh, valsts parādi ir milzīgi, gandrīz visās Eiropas Savienības dalība valstīs bez izņēmuma. Uh, Kā mēs izvairīsimies no aburtā loka, ka proti sniedzot atbalstu, mēs eh, samazinām izaugsmas iespējas? Kā mēs varam izvairīties, izkļūt no šī aburtā loka, zinot to, ka tālākā nākotnē izaugsme ir mūsu vienīgā iespēja izkļūt no krīzes? Priekšstādātais kundze, es uh, būšu patiešām priecīgs, ja jūs man dosiet nedaudz ilgāku laiku jautājumam. Tātad centīšos izteikties pēc būtības, kā mēs izvairīsimies no šīs problēmas un kā mēs varam valstīm atļaut izrauties no šī aburtā loka, no tā, eh, atbrīvoties no tās loga, ko uz to pleciem uzliek milzīgie parādi. Uh, Vai mums Eiropas Savienībā ir viens ekonomiskais cikls, vai ir ārkārtīgi sarežģītas struktūras, kurās mēs atpazīstam daudz un dažādus ciklus un lokus atšķirībā no dalību valstu Eh, piedzīvotiem laika periodiem un kādi ir šie cikli, ekonomiskie cikli un tautsainiecības cikli, un paldies arī priekšsēdētais kundzei par izrādīto pacietību. Paldies, saka Konstancijā kungs, paldies par jūsu piezīmēm un paustajiem jautājumiem. Ja mēs runājam par riskiem, ja mēs runājam par. Uh, atbalstniegšanu pārtraukšanu pārāk agri, protams, šeit pastāv draudi, bet eh, teikšu sekojušo. Pirmām kārtām tās instrumentu paketes, kas tika izmantotas Eiropā, eh, prasīja apmēram 1,5% no IKP. Protams, tas bija eh, kā papildinājums automātiskajiem stabilizatoriem, kas spēlēja savu nozīmīgo lomu in a big recession as the one we Protams, eh, šī recesija, ko tagad piedzīvojam, ir lielākā šajā gadsimtā. Un eh, automātiskie stabilizatori tika papildināti ar pasākumu dažādu mehānismu paketēm. Tagad eh, šie pasākumi vēl nav pārtraukti, bet mums nevajadzētu pašiem sev radīt problēmas. Piemēram, pārtraucot sniegt šo atbalstu vienā brīdī, kas ir daudz būtiskāk. Mums ir jāatbalsta ekonomiskās aktivitātes krīzes laikā un ir jāievieš eh, veiksmīga monetārās politikas stratēģija. Monetārajai politikai ir milzīga ietekme procentu likmes samazināšanā un, protams, tiem, kas. Uh, iekļuvu parādos, eh, šādi mehānismi bija pietiekami labi izmantojami, lai šie cilvēki varētu saglabāt pašreizējo patēriņa līmeni, neiekļūstot vēl lielākos parādos. Protams, mums ir krīze, mēs piedzīvojam krīzi, bet eh, sniedzot atbalstu, izmantojot mehānismu paketes, eh, mēs neradīsim augstāku inflāciju, mēs atbalstām ekonomiku, un tas šobrīd ir pats svarīgākais. Ja mēs runājam par uh, atbalsta sniegšanas pārtraukšanu mēs samazinām to atbalstu, kas tiek sniegts, lai varētu uzlabot likviditāti, jo šādi pasākumi, nu, uh, automātiski vairs nav nepieciešami. Tādos lielos vilcienos tirgus ir stabilizēts un ECB vairs tagad nav jāsniedz atbalsts likviditātei atšķirībā no iepriekšējās situācijas, kad tirgus bija it kā iesildā, iesaldēts. Tagad tas ir atkausēts, mums vairs atbalsts nav jāsniedz. Un visbeidzot, atbildot uz jūsu pēdējo jautājumu par dažādiem ekonomiskajiem cikliem atšķirīgās Eiropas Savienības dalību valstīs. Īsnībā šie cikli nav tik atšķirīgi. Uh, ja mēs veicam aprēķinus, un šie aprēķini jums ir pieejami, ja mēs aprēķinam to, kā atšķiras IKP pieaugums dažādās dalību valstīs, runājot par standarta aprēķiniem un standarta līkni, kā pieauga IKP dažādās valstīs, kopš eiro kursa vaināšanās šī līkne ir bijusi visai patstāvīga un eh, tā uh, nav svārstījusies īstenībā salīdzinot arī ar 90. gadiem, kad tika izveidot mero, monetārā savienība. Jāņem vērā, ka visā Eiropas Savienībā, Eirozonā ir uh, līdzīgas kursa svārstības. Paldies, un tagad Elīsa Ferreira. Paldies, paldies uh, Konstancijā kunga, man ir divi jautājumi. Tātad, ja mēs eh, pēdējā laikā esam pavērojuši esošo situāciju, bija vairākas, vairāk uzņēmumu, kas bankrotēja Lehman Brothers un citi, un tas signalizēja, ka tirgu daudz kas ir bijis atžgārni. Vajadzētu pastīties, kas notiek Eiropas dalību valstīs un eh, ko tas signalizēja ASV. Mēs eh, tagad pieprasām eh, jauns mehānismus, nodokļu maksātājiem ir jāsadz šie parādi, un eh, tas jautājums, ko uzdeva kolēģi no Luksemburgas, kādēļ jūs agrāk neare, nereaģējāt uz tām problēmām, uz konfliktiem, kas radās, piemēram, Beneluks iekšienē, Beneluks tirgā? tirgus tika smagi iedragāts, ņemot vērā tās problēmas, kas izraisījās banku sektorā. Es labprāt vēlētos, lai jūs uh, varbūt pastāstītu tādos proporcionālos terminos, kas tad īsti noticis pasaulē un kā šī krīze ir ietekmējusi vispārējo situāciju. Mums ir, uh, piemēram, konkrēti uh, pasākumi jādefinē jau pirms krīzes, pirms notiek problēmas. Tas jādara eksanta režīmā. Gribētu dzirdēt, eh, kādiem, kādai motivācijai ir jābūt, lai valsts varētu iejaukties, lai tā varētu veikt intervents Eiropas Savienības līmenī. Un varbūt uzraudzības iestādēm ir jāreaģē pirms vēl uh, ir bijis šis sprādziens, pirms vēl ir uh, sākušās lielās problēmas, jo jāsāk reaģēt sākotnēm, kaut kas jādara. Paldies! Uh, you for... Paldies, paldies Ferēras kundzei par jautājumiem. Es domāju, nevienam nav nekāds noslēpums ka valsts intervence ir notikusi abās Atlantijas okeāna pusēs, gan ASV, gan Eiropā. Ja mēs eh, izpētām visas programmas, kas tika īstenotas, piemēram, kapitāla injekcijas, eh, tā saukto toksisko aktīvu iepirkšanas, algu garantijas, izlietoto līdzekļu apjoms, ko valdības piešķīra problēmu risināšanai ASV un Eiropas Savienībā, sasniedza uh, vairāk kā 30% no IKP. Visa šī nauda nav vēl izlietota, tās bija saistība apropriācijas, tā tika asignēta, nu, lai varētu radīt tādu kā drošības spilvenu. kāds aprēķināja, ka šī nauda pārsniedz to summu, kuru tā ir iztērījis visos karos. Is... Ka šī nauda pārsniedz to summu, ko ASV ir iztērījis visos karos, kuros tā reiz ir piedalījusies. Un tas norāda, cik e, īstenībā apjomīgi ir šī krīze, šī krīze, kas piedzima finanšu sektorā un sākās Amerikas Savienotajās valstīs. Ja mēs runājam par Portugāli, 14% no IKP tika asignēti, bet eh, valsts nezaudēs nevienu centu. Netika izmantotas kapitāla injekcijas, valsts neuzpirka toksiskos aktīvus, tika piešķirtas dažas garantijas, bet eh, bankas bija maksātspējīgas, tās varēs uh, sekt aizdevumus un arī uh, tātad valsts varēs nosekt visus zaudējumus, lai varētu piešķirt garantijas. Tātad šeit neviens cents netiks nomests zemē, runājot par krīzi. Un eh, šo naudu varēs piešķirt arī uzraudzības eh, iestādēm. Jūs eh, jautājāt, ko var darīt saulaicīgi, tā tad jau prognozējot krīzi un kaut ko darīt saulaicīgi, lai tā neizceltos tādos apmēros. Šeit jādomā par um, diviem būtiskiem aspektiem. Pirmais - regulējums un uzraudzība aplūkojot pilnīgi visu finanšu sektoru. Tāda sistēma līdz šim nebija ieviesta. Tagad Can... Uh, tas ļaus pasargāt mūs no tā, ka lielās institūcijas uh, Tas pasargās lielās institūcijas no bankrota, un mēs varēsim sniegt garantijas. Un, protams, jāņem vērā, ka krīze galvenokārt izcēlās arī eh, sniedzot šos uh, negarantējumos aizdevumus, augsta riska aizdevumus un jāpadomā, ka pastāv arī likviditātes nelīdzsvarotība finanšu sektoru. Vairākās Eiropas Savienības valstīs ir eh, tikai daļējs regulējums attiecībā uz likviditāti, bet eh, nebija starptautiskā regulējuma. Jūs runājat par Nozarop firmu, viņiem bija ļoti lielas problēmas ar likviditāti, bija neatbilstība un ja kas tāds netiek regulēts un pāraudzīts, tad vienā dienā, protams, mums nebūs eh, finanšu pārpalikumu, ko mēs pieredzējām, un nebūs arī tādas krīzes. Paldies, un tagad Valfs Klīns, paldies. Žants Klots trišē mums vakardien teica, ka nelīdzsvarotība finanšu sektorā turpināsies vairākus gadus, ja valstis nespērs kaut kādus konkrētus soļus eh, veicinot budžeta pārpalikumu. G20 valstis apsolīja darīt tieši ko tādu, bet viņas neturēja savus solījumus. Ko jūs varētu par to teikt otrām kārtām? Vai jums šķiet, ka pašreizējā formā eirozona ir dzīvot spējīga? ja nu vienīgi mums nebūs daudz ciešāka ekonomiskās un fiskālās politikas koordinācija, kur mēs varētu radīt arā, tādu kopīgu Eiropas darba tirgu. Un tālāk, ko jūs domājat par Eiropas monetārā fonda, Eiropas valūtas fonda radīšanu? Nu, es īstenībā izteiktos īsāk par vienu minūtu. Um... Paldies! Tā tad eh, nelīdzsvarotība visā pasaulē. G20 īstenībā nevarēja šo problēmu atrisināt. Startautiskā sadarbība, protams, ir no svāra, lai varētu šo problēmu atrisināt. Un uh, mums ir nepieciešama daudz ciešāka sadarbība nekā uh, līdz šim. Tas, protams, ir sarežģīti, bet visiem galvenajiem spēlētājiem ir jāsaprot, kas ir likts uz spēles. Mēs varam tikai izdarīt spiedienu uz lielām valstīm, kurās ir uh, disbalans, nelīdzsvarotība, pilda savus solījumus un pienākums. Savādāk, kā jūs citējāt Trišēkungu, mēs nākotnē varam piedzīvot jaunu krīzi. Tā var notikt. Protams, Nav tādu sudraba ložu, tādu brīnumainu spēku, ar kuru palīdzību mēs varam visu atrisināt. Vienīgā panākuma atslēga ir sadarbība. Un, ja mēs eh, nesadarbosimies, nekoordinēsim savus centienus, tad nonāksim vēl lielākās sprukās nekā līdz šim. Eirozonā ir vai Eirozona ir dzīvot spējīga, fiskālā politika, vispārējais, protams, mums ir skaidri un gaiši jāapzinās, ka fiskālās politikas stratēģijas ir jākoordinē, dalību valstīm ir jābūt disciplinētām šajā jomā un ļoti daudz uh, priekšnosacījumu nav īstenot akurāti. Stabilitātes un izaugsmes uh, pakta mehānismi ir e, jāspēcina, jāpārskata un ir nepieciešama arī vairāk grozījumu. Par to mēs visi pārliecinājāmies. Protams, uzraudzībai ir jābūt pamatīgākai arī apkopojot datus. Tas ir jāīsteno un. Ļoti daudzos gadījumos situācija, protams, ar situāciju visi ir iepazinušies, un mēs nedrīkstam pieļaut to, ka dati tiek sagrozīti. Iepriekšējo reizi, kad ierados pie jums, es teicu, ka Portugālē ar līdzīgu problēmu sastapāmies pirms vairākiem gadiem. Es vadīju komiteju, kas sastādīja ziņojumu, un šajā ziņojumā tika runāts par to, ka problēmas pastāv, pastāv problēmas datu ieguvē, uh, Un, protams, valdībai šis ziņojums nebija paprātam, un pēc tam mēs radījām tehnisku vienību, tehnisku grupu, Centrālā banka, mini, eh, Finanšu ministrija un Nacionālās statistikas institūts sadarbojās šajā grupā, lai varētu uzlabot šo ziņojumu un papildināt to ar atbilstošu kontekstu un skaitļiem. Uh, Kopš tika izveidot šī vienība, mēs īstenībā uh, sastādot ziņojums un apkopojot datus, vairs nesastapāmies ar iepriekšējām problēmām. Man šķiet ir ļoti labi, ka šāda vienība ir izveidot, un to varētu pārņemt arī citās valstīs, uh, pēc iespējas iekļaujot sadarbībā centrālās bankas. Eiropas valūtas fonds. Priekšsādātājs kundze, man vajag eh, vairāk laika, lai uz to atbildētu. Es ceru, ka kāds cits arī uzdos šo pašu jautājumu. Tad būs jau nosedzis vairākus jautājumus. Es domāju, mums nevajadzētu par katru cenu pārskatīt līgumu, lai varētu izveidot šādu orgānu, šādu institūciju, bet es joprojām nesaskatu kādu lomu vajadzētu spēlēt e Eiropas monetārajam fondam. E jo šķiet, ka pašreizējās institūcijas savu lomu spēlē pietiekam labu, un es nezinu, kādas, kādu jaunu uzdevumu būtu piešķiram šim jaunizveidotajam orgānam. Paldies! Paldies! Es domāju, pie šī jautājuma noteikti varēsim atgriezties, saka priekšsēdētāji. Kei, lūdzu, paldies! Es uzdošu jautājumu Strečeka kunga vārdā, diemžēl viņam vajadzēja ātrāk doties prom, viņš pats nevarēja piedalīties šajā sanāksmē. Protams, varbūt kā apvienotās karalists deputāte es to varētu uzdot savādākā veidā. Uh, Ja mēs runājam par dalību valstu parādiem, mēs runājam par finanšu institūcijām, mēs varam runāt arī par uh, dalību valstu un valdību neveiksmēm, jo ļoti daudzās Eiropas Savienības eh, dalību valstīs parādi varētu sašķobīt visu finanšu sistēmu Eiropas Savienībā. Uh, sistēmisko risku padome tika izveidota un tai vajadzētu veikt profilaktisku darbību, lai šādi parādi nepieaugtu nākotnē. Ja mēs runājam par ECB, vai tā veiks pāraudzību arī finanšu institūcijās un arī papildus mm, e, vai tiks pāraudzīta valdība darbība, kā tās īstenot dažādus finanšu un fiskālos lēmumus tālāk. Uh, Kādi mehānismi ir paredzēti ECB, lai varētu kontrolēt šādu risku rašanos valdību līmenī? Paldies! Um. Paldies! Tad vispārējais dabas piezīme. sistēmisko risku padome nav ECB orgāns, un Eiropas centrālā banka nav atbildīga par sistēmisko risku padomes darbību, par to, ko tā veids. Protams, tehnisks būs jāveic dažādi tehniski darbi, ECB risina tehniskas dabas jautājumus, un, protams, jūsu jautājumi ir pamatoti, bet mēs šeit, eh, mums nevajadzētu jaukt divu institūciju pienākumus. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs tos skaidri nošķirtu. Uz pirmo jautājumu es varu atbildēt ar pārliecinošu jā, Eiropas sistēmisko risku padomē noteikti būs jāizvērtē tie riski, kurus var radīt dalību valstis. Gan runājot par fiskālo politiku, gan arī vērojot dalību valstu ekonomisko situāciju un eh, ekonomikas līdzsvaru, mums ir e, jāpadomā arī par sistēmisko risku padomus darbību. Ir bijis tā, ka deficīts ir radies e, arī privātajā sektorā nevienmēr mēs visā varam vainot valsts darbību vai neizdarību. Protams, ir jābūt e efektīvai uzraudzībai un valsts ir jābrīdiņa, ja tās netur solījums vai uh, nedarbojas saskaņā noteikumiem. Eiropas sistēmisko risku padome šo uh, uzvedību, šo rīcību vērtēs. Tātad tā pildīs savus pienākumus. Ja mēs runājam par sagatavošanos, Eiropas centrālā banka pieņem darbā papildus darbiniekus, lai mūsu sekretariātā varētu darboties cilvēki, kas ir mm, profesionāli tehniskajā jomā, pārzina visas šīs detaļas, par to mēs esam parūpējušies. Un domāju, ka pienāks īstais brīdis, mēs būsim gatavi uzņemties savu atbildību pilnā apjomā uh, saskaņā ar Eiropas sistēmisko risku padomus darbu. Paldies, Filips Lamberts, paldies, Šērona. Vēlējos sveikt mūsu vidū Konstancijo kungu. Mums patika punkts par atvasinājumiem, bet Es vēlējos pateikt, ka mūs, mēs ļoti augstu vērtējam Eiropas centrālās bankas neatkarību, bet īstenībā tā ir kā runga ar diviem galiem. Uh, Ja es um, citēju jūsu priekšnieku, viņš teica par fiskālo samērošanu, mums jāpadomā par izdevumiem, jo valsts uh, līdzekļu, valsts finanšu trūkums pa, padziļina šo krīzi. Bet uh, šis bija politiskas dabas ziņojums, un man liekas, ka ECB nevajadzētu ar tādiem mētāties. Uh, Es augstu vērtēju jūsu institūcijas neatkarību un es vēlētos dzirdēt, kā jūs interpretējat Trišē kunga izteikumus. Jāņem vērā, ka veselības aprūpe ir jautājums, kas ir valsts pārziņā fiskālā disciplīna ir valsts pārziņā un tā ir politiskas dabas izvēle. Tā tad eh, finanses un eh, valsts sektora disciplinētība ir politiski jautājumi un eh, trešai kungam vajadzētu izteikties savu pilnvaru ietvaros, nevis tās pārkāpt. Un tālāk mēs redzējām, ka tā ir unikāla politiskā domāšana, mēs to pieredzējām pēdējo gadu laikā, un tad mēs varam arī novērot, eh, ka tā ir tāda viena domāšanas skola, kas tiek pārstāvēta ECB. Ko jūs domājat par alternatīviem indikatoriem, ko mēs varbūt varētu izmantot nākotnē? Un vēl ļoti specifisks jautājums, ko jūs darīsiet ECB iekšienē, lai varētu uh, propagandēt varbūt tādas citas domāšanas virzienas. Šērona, es parasti izsakos ļoti lakoniski, bet, nu, tagad iedod man papildus 5 sekundes. Tā tad, ja jūs visu laiku pārstāvat tikai vienu domāšanas virzienu, īstenībā jūs nebūsiet dzīvot spējīgi. Ir jāiedzīvina šeit jaunas vēsmas. Jums ir jābūt precīzākam, saka. Uh, Konstancijo kungs, tātad alternatīvi indikātori, ko jūs šeit domājat? Ā, alternatīvas IKP izaugsmē. Paldies. Uh, well. That's a difficult one. Un, nu, tas bija grūts jautājums. Attiecībā uz pirmo jautājumu. Es negrasos interpretēt to, ko teica trešai kungs, vai domāju ar to. Es pat nezinu, ko viņš īsti teica, tā kā es nevaru komentēt šo izteikumu. Varu jums tikai pastāstīt ka mani jūs nekad neredzēsiet nākam klajā ar paziņojumu, kurā es apspriestu izmaksu līmeni dažādās dalību valstīs. Tas tāpēc, ka, ja mēs skatāmies uz Eiropu, tad redzam, piemēram, ka gadu gaitā īrija, kas bija ļoti konkurētspējīga tautsēmniecība, ļoti veiksmīga, ar ļoti zemu valsts izdevumu līmeni, Eh, varēja, to varēja salīdzināt ar Dāniju, kas arī ir ļoti konkurētspējīga un ļoti augstiem konkurētspējas rādītājiem arī ļoti veiksmīgi tautsēmniecība, bet tāpat laikā viņiem bija pilnīgi cits valsts izdevuma līmenis. Un abas šīs, ab šīs tautsēmniecības bija veiksmīgas, konkurētspējīgas un tā tālāk, bet eh, valsts izdevuma līmenis bija atšķirīgs, un tāpēc es nekādu veidu komentārus par to, kas ir labi un kas slikti šajā ziņā neizteikšu. Alternatīvie rādītāji, indikātori un nu, cita veida domu gājieni. Nu, es pats pa sevi atbalstu pētniecību, kas ļautu šādas alternatīvas rādītājs izstrādāt. Uh, ANO to jau ir darījis, šāds pētījums ir īstenojuši, Mātieta Zena vadībā, Sarkozī prezidentu arī centās izveidot komiteju, kas ar to nodarboties, un es tiešām vērtētu ļoti atzinīgi, ja būtu šādi, ja tiktu izveidot šādi jauni eh, radītāji un starptautiskā kārtā valdības tos pieņem. Bet tas ir iespējams tikai tad, ja būs šāda starptautiska pārmaiņa reforma. Tikai tad ECB arī varēs sākt izmantot šādas alternatīvas radītājs. Citādākā veidā tā nav mūsu loma. Mums ir, mūsu rīcība ar zinām instrumentu, un tos mēs arī izmantojam. Uh, izmantojam šos instrumentus, kas mums, protams, ir svarīgi, lai veiktu risku novērtējumu attiecībā uz inflāciju, un tā mēs pildām savu mandātu, un to mēs mainīt nevaram. Uh, mister... Paldies, saka priekšsēdētā, tālāk nākamais runātājs Pauslāts Kūks. Obrigado. Uh, Dr. Vitor Constâncio, uh, vou-lhe pedir respostas. Uh... Paldies. Uh... Vitor Konstancijo kungs, es lūgtu no jums pēc iespējas skaidras atbildes. Vispirms jūs runājāt par to, ka ir nepieciešams uh, samazināt uh, reitinga aģentūru ietekmi, tā kā manā izpratnē ir tikai divi risinājumi. Vai nu mēs tās vispār vairs neatzīstam uh, Eiropā, vai arī izveidojam savu Eiropas reitingu aģentūru. Es gribētu no jums tādu skaidru atbildi dzirdēt. Otrs jautājums ir par to, ka šobrīd pilnīgi acīm redzams ir, ka pastāv nevienlīdzība starp to, kādas upuri ir jānes dažādās valstīs, lai nodrošinātu stabilitātes paktu ievērošanu. Un es gribētu jautāt par offshoriem, vai jūs piekrītat uh, reglamentācijai, vai arī, ka vajadzētu pielikt punktu to pastāvēšanai pasaules mērogā, un kas Eiropai būtu darāms, līdz šādi offshori tiktu pilnībā likvidēti, lai noteiktu, piemēram, ļoti augstus nodokļus visiem pārskaitījumiem uz šādiem offshoriem. Tālāk par eiro obligācijām. Uh, es, uh, jums tika uzdots jautājums par uh, Eiropas valūtas fondu, tālāk jautājumi par eiro obligācijām, kas varētu absorbēt daļu izdevumu attiecībā uz valsts parādiem, vai arī mums jāizmanto PVN ieņēmumi, kādēļ Eiropas centrālā banka nedomā par šādu uh, aizdevumu veikšanu. Tālāk eh, jūs teicāt, ka Portugāles valsts garantijas sniedzot bankām nezaudēja nekādu, nemaz naudas, bet naudu zaudēja Kraibanka, kas ir nacionalizēta. Visam strauji par pēdējo jautājumu. Tam nav nekādas saistības ar krīzi vai programmām. Uh, kas tika izveidos, lai atbalstītu banku sektoru. Un eh, šie noguldījumi veicēji nezaudēs ne, ne penī, tāpēc, ka nu, netiek kapitalizēti šāda veida zaudējumi. Tad tam nav nekādas saistības ar krīzes pārvaldību vai jebkādām problēmām banku sektorā kopumā, kas attiecas uz reitinga aģentūrām. tas, ko es teicu, jo tas, ka, manuprāt, ir svarīgi, lai reitingi, ko izsniedz reitinga aģentūras, e, nespēlē lomu regulējošajā oficiālajā sistēmā, un tas to ir iespējams panākt. Mēs varam no tā izvairīties, neradot nekā, arī neradot nekādu jaunu aģentūru un tam līdzīgi. Šīs redīta reitinga aģentūras, protams, turpinās darboties, tās darbosies kā tirgu regulējoši. Uh, orgāni, bet mēs izvairītos no tā, ka šie reitingi tiek izmantot regulējošiem eh, nolūkiem oficiālā līmenī. Nu, un papildus turklāt mums ir jā, jāreģistrē un jāpārvalda tās. Turklāt ir jāskatās uz to, lai tiek atrisināt šie tieši konflikts starp viņu lomu kā redinga aģentūrām un kā padomdevējām institūcijām. Tātad problēmas šajā jomā vēl ir jārisina, bet jaunas Eiropas aģentūras izveidas, nezinu, manuprāt, tas neatrasinātu kopainu šajā ziņā. Svarīgi, lai regulējošā sistēma izvēlas pats savus metodus un pats savus instrumentus, kā arī rādītājus. Kas attiec uz otro jautājumu, kas bija saistīts ar offshoriem, varu jums, varu vērst jūsu uzmanību uz vienu no atbildēm, ko sniedzu jūsu anketā, kuras vesels lapus garumā runāja par offshoriem. Un domāju, ka, manuprāt, tur izteicos ļoti skaidri. Protams, un nav taisnība, ka starptautiskā jomā nekas nav darīts lietas labā, daudz kas ir mainījies, it īpaši attiecībā uz valsts kasu, aiz, kasu aizsardzību, kas attiecas uz valsts ieņēmumiem dažādās valstīs. Šobrīd offshoriem ir jāievēro, zinām, noteikumi, noteikumi, kas agrāk nepastāvēja. Kas attiec uz uzraudzības funkcijām, jā, šai ziņā, protams, ir jā, vēl jāstrādā. jo ir bijuši atsevišķi offshore centri, kur ir tādi noteikumi, tāda likuma, kas neļauj, piemēram, piekļūt tā sauktai informācija par tā saukto gala uh, saņēmēju, un uzraudzības funkcijām tas reizēm ļoti svarīgi. Tātad kontroli vajadzīga lielāka, bet, kas, kā jau teicu, tomēr kaut kas jau ir mainījies pēc šīs krīzes, kas attiec uz eiro obligācijām, un tās nav ECB ziņā. ECB nevar izlaist eiro obligācijas vai vispār iesaistīties šāda veida uh, obligāciju izlaišanā. Jūs runājāt, ka tās varētu izmantot, jūs teicāt, ka tās varētu izmantot, lai mm, sektu suverēnos uh, parādus, bet tas būtu pret līgumu. 223. pants paredz pilnīgi skaidri, ka Eiropas Savienības vai jebkura valdība nevar pieņemt parādus no, par, no citām valstīm vai publiskām iestādēm. Tātad eiro obligācijas šajā gadījumā būtu izmantojams citiem mērķiem, nevis lai pārņemtu citu valstu suverēnos parādus. Liels paldies, Džefrīs, lūdzu, tālāk. Gosfrīs Blūms, atvainojiet, es vienmēr sajaucu, jūs var nepareizi to izrunāt, saka priekšsādātāji. Jā, mana ģimene dara tieši tāpat. Esmu nedaudz apmūs, varbūt jūs varētu man izpalīdzēt šai ziņā. Es domāju, ka mēs tīri no ekonomiskas perspektīvas skatoties eh, piekristu, ka eirozona nav optimālā valūtas zona, bet tas, ko es nesaprotu, un varbūt jūs varat man šeit izglītot, kā tas ir kā var paredzēt, ka tā var ilgtermiņā pastāvēt, ja netiek nodrošināta fiskālā disciplīna, politika, eh, un, un ka nav kāds, kas ir atbildīgs par atsevišķo dalību valstu disciplīnas ievarošanu. Šie kapitāla nodošana vai vismaz potenciāls šādai nodošanai pastāv. Šobrīd tāds valsts kā Grieķija, kas izdod savas obligācijas, uh, Uh, likmju atšķirības ir mazinājušās, un tas, kas notiek, uh, tā teikt, šie parādi tika eksportēti, šī problēma tiek tikai eksportēta. Tātad gribu interesi zināt, kāds ir jūsu viedoklis par šo jautājumu. Jā. Man gan jāsaka, man vajadzētu vairāk laika, lai pilnībā atbildētu uz jūsu jautājumu un nosakt visus tos jautājumus, ko jūs ar to līdz ar pieminat. Bet gribu izteikt komentāru par optimālām valūtas zonām. Nu, varbūt pastāv zināms eh, saju, sajukums par to, ko literatūra saka par šādu veidu optimālām valodas zonām. Jo šīs teorijas, nu, secinājums nav tāds, ka veidot monetāras savienības valdību viņiem vajadzētu būt vienā attīstības līmenī vai vienādā produktivitātes līmenī un tam līdzīgi. Nē, to šī te teorija nesaka. Šī teorija pēta un mēģina rast kritērijas, kas ļautu definēt alternatīvos instrumentus valūtas maiņas kursu eh, mehānismam un kas varētu līdz ar to spēlēt zināmu lomu tautsēmniecības eh, buferu veidošanā pret jebkādiem šokiem un nelīdzsvarotību. Ja jūs pētat teoriju, tad jūs redzat, ka pirmais eh, Robert Mandela kritērijs, tad, kad viņš aizsāka savu teorijas veidošanu, bija eh, cenu un algu elastību un tālāk darba spēka pārvietošanās šādas monetārās savienības ietvaros. Tad ir Pīters Kenons, kas savukārt saka, ka alternatīva un kas ir risinājums nu, šādiem asimetriskām problēmām, būtu kādai valstī pievienoties eh, savienībai tā, lai būtu ļoti dažāda struktūra un šie riski nebūtu koncentrēti vienos, vienā sektorā. Un tad ir Makinens, kas savukārt saka svarīgi, lai valsts būtu maziņa, uh, un lai tā būtu lielā mērā integrēta tirdzniecības jomā šajā monetārajā savienībā. Un tā tālāk un tā joprojām. Pīters Lingrens savukārt eh, runāja par finansiālas integrācijas veidošanu jaunā monetārā savienībā, kas ļaut atbalstīt šo, šo te sistēmu. Nu, tā tad ir ļoti daudz un dažādas teorijas par optimālo valūtas zonu. Un eh, pieņemot secinājumus, kā jūs saprotat, galvenais ir tas, ka maza valsts, kas jau ir apņēmusies uh, līdzdarboties Eiropas Savienībā, lai tās tirniecība būtu integrēta, otram kārtām, lai tā apņems nodrošināt kapitāla brīvu pārvietošanos, un tad šādos apstākļos šāda maza tautsemniecība, kas ir pievienojusies Eirozonai, faktiski saņem ļoti labvēlīgu situāciju, jo maza ekonomika ar kapitāla pārvietošanās un ar integrētu veidu tādā gadījumā šādai valstī alternatīvi valūtas maiņas mehānisms būtu nelabvēlīgs šādai mazai tautsemniecībai, jo izmantojam valūtas maiņas likmi, tad tas viss mazinās šo kopējo integrētas ekonomikas vērtību, radīsies dažādi inflācijas lēcieni un faktiski eh, attīstība nevar norisināties adekvāti. Tātad šādai valstī ir ļoti daudz priekšrocību no šādām, eh, no šādas situācijas. Citādi pieaug transakciju maksas eh, valūtas maiņu rezultātā, un tas nav vajadzīgs. Tātad ir zināmā veidā tāds pārpratums pastāv optimālās ka, eh, valūtas zona, jeb telpa, telpai nav jāveidojas no vienāda attīstības līmeņa valstīm. Svarīgs punkts ir tāds, ja produktivitātes līmenis kādā valstī ir zemāks nekā nekā citiem partneriem, tad eh, ieņēmumu un augu līmenis šādā valstī ir jā, tam jābūt pieskaņotam produktivitātes uh, līmenim. Un tāpēc veiksmīga līdzdebība monetārā savienība zināmā mērā uh, darbojas divos līmeņos. No makroekonomiskā līmeņa tā rūpēs par attīstību uh, darba vienība izmaksās no tām, kā tā fiskālā politika tiek izmantota anticikliskā, precikliskā veidā. Jo galvenais makropolitikas instruments tādā gadījumā tas ir vienīgais, kas ir tās ziņā, šāds mazs valsts ziņā. Paldies! Tātad tagad ir bijis viens pilns rauns, visas politiskās grupas ir guvušas iespēju uzdot savu vienu kādu jautājumu, un tagad mums jābūt daudz striktākiem, tā lai visi, kas ir runātāji sarakstā, varētu šādus jautājumus uzdot. Tātad Ehm, nākamais Otmārs Kāras no Tautas partijas. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirmām kārtām esmu gandarīts par to, ka varam otro reizi diskutēt ar Konstancijo kungu, jo mēs jau nerunājam tikai par jūsu redzējumu, mums ir uh, Eh, jāveic arī zināms salīdzinājumi. Pirmo reizi jūs īstenībā tā neuzstājāt eh, uz to, ka jūs būtu obligāti jānominē šim amatam. Un eh, šodien mums ir iespēja tikties otro reizi. Sarunu gaitā man radās vairāk jautājumu. Pirmām kārtām jūs teicāt, ka jūs nekomentēsiet kāds valsts izdevuma līmeni. Es ceru, ka jūs to nedomājāt nopietni, jo Eh, ja dalību valstu budžeti pārstāv pārkāpja stabilitātes un izaugsmas pakta noteikums, tad jums ir jāizsakās par valsts izdevumu līmeni. Otrām kārtām, par eh, valūtas fondu runājot, jūs teicāt, ka tas varbūt nenesīs neko jaunu vai kaut ko papildus, ko mēs līdz šim nesam pazinuši, bet tagad jautājums, kādēļ Grieķija, ja tā vēlas saņemt uh, finansiālo atbalstu, kādēļ tad tā negriežas starptautiskajā valūtas fondā? Trešām kārtām jūs teicāt, ka nav Eiropas uh, centrālajai bankai nav nekādas atbildības uzraudzības jomā. Tad es vēlētos pajautāt, kurā brīdī tad uh, Eiropas uzraudzība ir pēdējā instance, ja dalībvalstu uzraudzības iestādes nevar vienoties. Paldies. The... Kas attiec uz pirmo jautājumu? Nu, varbūt ma, jūs man pārpratāt, jo tas, ko es teicu, ka es nekad nekomentēšu valsts izdevumu līmeni kā tādu. Visam atšķirīga lieta ir izvērtēt situāciju publisko e, valsts izdevumu daļā kādā konkrētā valstī, īpaši deci, deficīta un parādu līmeni. Ja kādā valstī būs pārliecīgs deficīts un, un pārsniegs līmenis, tad, protams, protams, ka es vērsīšos pret šo valsti tieši tā, ko es to darīju arī savā valstī. Uh, kad biju nu, Portugāles centrālās bankas vadītājs, bet nē, es, nepie, es neizteikšu nekādus te spriedelējumus par konkrētiem pastākumiem, kas būtu jāsāk, jo tas ir komisijas e, mandāts, jo komisija ir stabilitātes pakta sargs un aizgādnes. Un es vienmēr esmu izteicis e, komentārs par fiskālo politiku, piemēram, manā valstī nenoliedzamās kritizēs to, uh, kritizē šo pārliecīgo deficītu un tā tālāk un tā prom. Un, protams, ka to es turpināšu darīt arī Eiropas līmenī, par to nevar būt nekādi jautājumi. Bet es katrā ziņā neizteikšu nekādus atsevišķi izolētus uh, izteicienus par uh, izdevumu līmeni. Kas attiec uz Eiropas monetāro fondu? Man joprojām nav skaidrs, ko šāds Eiropas monetārais fonds, ja valūtas fonds varētu darīt un ko nevar izdarīt, piemēram, stabilitātes un izaugsmas pakta aizgādnes. Tātad, ka, kas ir tas, ko tas varēs un ko komisija šobrīd nevar darīt? Un tāds jautājums arī ir jāuzdod. Ehm, tas jāuzdod visām dalībvalstīm, it īpaši, protams, arī Grieķijai. Bet, kā jau teicu, manuprāt, nav nepieciešams pārskatīt līgumu, lai šādu veidu iestādi radītu. To var izdarīt eh, pastiprinātas sadarbības rezultātā, Vienlaicīgi, protams, respektējot visus līguma pantus nenoliedzam. Tostarp arī pantu uh, numur 123, kur nav, kur teikts, ka nav, ne, nedrīkst glābt, ja nedrīkst nodarboties ar šo bēlautu. Un šajā pantā teikts, ka tiek aizliegts monetārai savienībai, valūtas uh, savienībai pieņemt parādus, pārņemt parādus no kādas citas dalībvalsts. Tātad tas ir liekts. Tātad pasākums var īstenot, jā, var samazināt šos parādus, piešķirot subsīdijas, uzņemoties uh, kaut kad, bet uzņemties atbildību par citas valsts parādiem nav iespējams. Protams, un kredīti piešķiršana jau nav šāda veida glābšanas pasākums. Uh, Ja tiek piešķirts kredīts par konkrētām procentu likmēm, kas ir normāls, kas nav subsidēts, tad tādā gadījumā tas ir viss pilnīgi iespējams. Un līdz ar to šādu veidu rīcību nevar uzskatīt par glābšanas eh, pasākumu. Tādā gadījumā šai valstī, kas, kam ir problēmas, būs jāmaksā procentu konkrētā līmenī, līdz ar to tā nav glābšana, reizēm tas vienkārši var būt īstermiņa likviditātes atbalsts. Tas nav glābšanas pasākums, un es domāju, ka mums ļoti skaidri arī tas tā, šādā veidā jāskata. Ja tiek uzskatīts, ka Eiropas līmenī, atbilstīgā līmenī, Eiropadomas līmenī, ne, ka ir vajadzīgs jauns mehānisms, lai sniegtu šāda veida atbalstu, tādā gadījumā es to atbalstu es domāju, ka būtu iespējams to panākt arī, pašai, tomēr, arī pašreizējās struktūras ietvaros. Bet, nu, kā es saku, ietiecīgajā līmenī tiek teikts, ka tas nav iespējams, tad tādā gadījumā es šādu risinājumu atbalstīšu. Jā, un atkal, jūs atkal esat pārsniedzis laiku, saka priekšādātāji. Nu, divas lietas, kas vēl izriet no šī jautājuma, tas bija Eiropas Savienības pēdējais vārds un uh, kāpēc uh, nevērsties pie starptautiskā valodas fonda, nevis Eiropas valodas fonda? Varbūt, ka jūs varat uh, šos jautājumus pieminēt tajā brīdī, kad kāds cits jums uzdos jautājumu par šo tēmu. Nākamā jautājuma uzdevēja ir Datī kundze. Merci. Eh. Paldies. Es gribēju izteikt divus komentārus. Vakar Eiropas centrālās bankas prezidents bija pie mums ieradies un uh, teica, ka mēs kopā esam izveidojuši Eiropas monetāro savienību un ka tas ir mūsu kopīgais liktenis. Es gribētu zināt, kas darāms, lai glābtu Grieķiju, vai Eiropas valstīm ir jāglāb Grieķija. Uh, mēs, uh, Žons Klods Junkers teica, ka šeit varētu būt divpusēji aizdevumi un Eiropa starptautiskais valūtas fonds, bet mums ir arī jādomā par Eiropas, Eirozonu un uh, ekonomikas politikas koordināciju Eiropā. Es gribētu zināt, kāda ir jūsu definīcija un koncepcija šeit, un priekšsēdētājs kundzes gribētu teikt, ka mums ir jāciena arī mūsu asistenti, jo arī viņi dara ļoti svarīgu darbu, un mēs nesam kaut kāda kasta šeit deputāti if you don't mind, I will answer in English. Paldies par šiem jūsu jautājumiem. Jūs neiebilstat, tad es angli, izteikšos angliski, jo to es varu izdarīt ātrāk un precīzāk. Par startautisko valūtas fondu. Kā jau tur šekums droši vien teica, es pats arī neatbalstu apgalvojumu, ka Grieķijai vajadzētu vērsties pie starptautiskā valūtas fondu. Uh, Mums ir jābūt informatiem par to, ko dara starptautiskais valūtas pirmām kārtām. Tas definē un īsteno mm, pielāgošanās programmu konkrētā valstī, un tas ir vairāk kārt arī darīts. To ir darījušas ja Eiropas iestādes. Grieķijai vajadzēja divreiz sākotnējo programmu pārskatīt. Un problēma šobrīd ir tāda, Eh, tāda, kas nav atšķirīga no tās, ko starptautiskais valodas fonds uh, ieteiktu. Līdz ar to pievienotās vērtības šādā gadījumā no SVF iesaistīšanas nebūtu. Otrais, ko dara SVF, ir aizdod naudu. Un tās nekad nebūtu pieteikami, uh, tām vajadzībām, kas ir Grieķijai gadā, nu, piemēram, nākamā gada vajadzībām. SVF loma ir būt, darboties kā katalis, tā kā tā var sniegt kaut kāds zināmas līdzekļus un tad cerēt, ka tā visa rezultātā valsts atgūs piekļuvu finanšu tirgiem. Tāda ir šī doma. Un tas ir kaut kas tāds, ko Eiropa arī var izdarīt, ko Eiropa var izdarīt un ko tai vajadzētu darīt. Un tāpēc eh, tas, ko es gribu jums ar to pateikt, ir tas, ka vēršanās pie starp SVF ja to dara Eirozonas eh, dalība valsts, varētu tikt starptautiskā veidā interpretēta eh, kā rīcība, kas liecina par mūsu iestāžu vājību, ja mūsu struktūru vājību šeit, mūsu monetārajā valūtas sistēmā. No tā vēlamies izvairīties. Turklāt papildus es neredzu nepieciešamību to darīt. Mums ir līdzekļi palīdzēt Grieķijai pašiem, kāpēc iesaistīt tādu citu institūciju. Ir svarīgi, lai mēs šīs atbildes rodam, protams. Un Grieķijai tāpat laikā, protams, nav vajadzīgi šie glābšanas pasākumi. Viņi ir apsiprinājuši šo korekcijas programmu. Grieķija atgriezās finanšu tirgos, līdz ar to, protams, varbūt maksāja vairāk, bet kredīta risks ir augstāks, tāpēc ir tikai normāli, ka samaksa ir augstāka. Tā ir bijis piekļuva tirgumu. Ja būs nepieciešams nodrošināt īstermiņa likviditātes atbalstu, tad kaut kā, tad Eiropā ir visi instrumenti, lai to darītu, tam nav nekādas saistības ar glābšanas operācijām, jo tā būs summa par zināmu procentu likmi, ko Grieķija arī maksās laika gaitā. Tātad glābšanas pasākums tas nav, bet palīdzība un uh, korekcijas programmas, pielāgošanās programmas, ko Grieķija uh, ir pieņēmusi. Respektīvi, Eiropas struktūras ietvaros ir iespējams šo problēmu risināt un man ir beidzies laiks. Es paldies, saku priekšādātāji, nākamais runātājs ir Mēlaukungs. Muito obrigado, Sra. Presidente. Dr. Vitor Constância, em português, também é a língua oficial. Perguntar-lhe. Kostas eh, kungs, jūs, Konstants kungs, jūs esat portugālists un portugāļu valoda ir oficiālā valoda. Uh, Tas arī ir noteikts 349. līguma pantā, runājot par Eiropas centrālo banku, ir teikts, ka tā veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tieks, tiks sniegta visa nepieciešamā informācija ir bankas, kas tika nacionalizētas, un tajās bija noguldītāji, kuri nevar saņemt savus ietaupījumus, kas bija noguldīti kontos. Bet tā tas nenotika visās Eiropas Savienības dalību valstīs, bet dažās tā tas notika. Es negribētu šeit varbūt kritizēt Portugāles gadījumu, nebaidieties pārvaldniekungs, bet runājot par Eiropas centrālo banku, redzot, kas notika, notika Portugālē šajos krāpšanas gadījumos, ir cilvēki, kas nevar vairs atgūt savus ietaupījumus, kaut gan viņiem ir tiesības uz to. Un 2002. gadā atbilstošajā protokolā Eiropas centrālajai bankai bija uzlikta pienākums prasīt informāciju un paskaidrojums no Portugāles centrālās bankas. Un es gribētu uz uzstāt, ka šeit ir runa par uzraudzību, nevis vienkārši par risku uzraudzību. Un es gribētu uh, dzirdēt no jums, kāda ir jūsu interpretācija. Tas ir ļoti skaidri līgumā ir teikts, ka tikai jauni lēmumi, ko pieņem vienprātīgi Eiropadoma var ECB piešķirt funkcijas uzraudzības jomā. Ne ar vienu protokolu pašu šo pantu nevar, nevar pār, tam nevar iet pāri. Un tur tiek teikts, ka ECB, protams, ir jāsadarbojas, jāsadarbojas un jāatbalsta uzraudzības struktūrām Eiropā, bet ECB pašai kompetenci šai jomā nav. Starp citu, Trišē kungs arī rakstīja jums atbildot uz šiem jautājumiem, tieši šo jautājumu, ko jūs nu pat teicāt, un viņš teica pilnīgi noteikti tieši to pašu, ko es teicu, sakot, ka ECB nav atbildības šajā jomā. Tai ir jāsadarbojas, jāšai ziņā, jāsniedz atbalsts, bet tai nav kompetences. Līdz ar to tieši tā kā trešajkungs arī jums rakstīja, par to jautājumu varat neuzdot, tāpēc, ka ECB šis, šajā funkcionēšanā nav iesaistīta. Tālāk tas, ko jūs teicāt par to, ka šie iedzīvotāji nevarēja piekļūt saviem noguldījumiem, e, BPN gadījumā tā nav taisnība. Mm, BPP gadījumā tie nebija depozīti, tie bija produkti, kapitāla tirgus produkti. tā kā to arī pateica vērtspapīra uzraudzības iestāde, un tie bija produkti, kas bija viņu uzraudzības jomā, tie nebija noguldījumi. Uh, thank you. Paldies. Nākamais Adlīns Sančes prezēdo. Paldies! Augstu vērtēju jūsu profesionālo kompetenci un arī jūsu biogrāfijā paustos faktus. Bet tagad, kad izkļūstam no krīzes, gribēju jums uzdot šādu jautājumu. Priekšējā kungs teica, ka inflācija šobrīd nav paredzama uh, īpaši lielā mērā. Ja tā tas ir, tad tādā gadījumā, kādā gadījumā ECB dos savu ieguldījumu Eiropas Savienības mērķu sasniegšanā, piemēram, kreditēšanas apjoma atjaunošanā, lai izkļūtu no krīzes? Mums ir vajadzīgs šād, šādas, šāds risinājums. Vai jūs varat teikt, ka nebūs nekādi nogriezt līdzekļi no ECB puses? Un visbeidzot valsts izdevumi, protams, valsts finanses, protams, ir jākonsolidē, bet to nedrīkst darīt, radot negatīvas vai nesamērīgas sakas. Kā ECB pārliecināsies, ka tā tas notiek, kā tā dos savu ieguldījumu? Un trešām kārtām par finanšu iestāžu ieguldījumu sloga sadas, slodzes sadalījumā. Es domāju, ka mums vajadzētu nošķirt tos, kas saņem palīdzību un tos, kas nesaņem palīdzību. Tur vajadzētu būt atšķirīgai attieksmē. Jūs runājat par rezervu fondu. Ko jūs darīsiet par, depo, par depozītu jautājumu šajā gadījumā? Kā jau teicu iepriekš, fakts, ka mēs šobrīd esam uzsākuši to pasākumu samazināšanu, ko mēs bijām izveidojuši, lai nodrošinātu banku likviditāti, nekādā mērā nav kaitējis pašreizējai banku situācijai. Pirmām kārtām, jūs varbūt atminēsieties, ka neskatoties uz mūsu lēmumu, līdz šim nav bijuši nekādas pārmaiņas naudas tirgus likmēs. Un līdz ar to šie, šīs likmes ilgtermiņā nav mainījušās, nav svārstījušās šo mūsu pieņemto pasākumu rezultātā. Un kā jau teicu, mēs tos īstenojam tāpēc, e, mēs tos beidzām īstenot tāpēc, ka tie vairs nebija nepieciešami. Naudas tirgu šobrīd ir atkal atjaunojuši darbību. Bankām ir iespējams nodrošināt savu likviditāti. Un to neierobežo šī mūsu palīdzības sniegšanas izbeigšanas stratēģija, ko esam uzsākuši īstenot. Ja problēmas pastāvēs ar kreditēšanas sektoru attīstību, tad tām nebūs saistības ar likviditātes prasību, likviditātes eh, atbalsta eh, sniegšanas izbeigšanu no ECB puses. Un starp citu, diemžēl ir ne, neiespējami pilnībā nošķirt kreditēšanas jomas attīstību, kas ir, protams, samazinājusies ar tausaimniecības palielināšanos un piegādes ierobežojiem, kas varētu tikt noteikti bankām. Mēs nevaram īsti nošķirt, kurš no šiem eh, punktiem ir visnozīmīgākais, kas attiecas uz valsts finansējumu vai mēs varam noteikt šāda veida atlaides. Nu, kā jūs teicu, tās pakotnes, kas tika apstiprinātas, nebija pārāk lielas, un es domāju, ka svarīgi atcerēties, ka pastāv ilgtermiņa un vidēja termiņa perspektīva šajā jomā procentu likmes tirgu, vidējā un ilgtermiņa likmes nosaka tirgus, tirgus pats, un ja tirgu ir sajūta, ka pastāv kaut kāda valsts finansējuma problēma vai tā varētu rasties pašreizējo deficītu rezultātā, tad tādā gadījumā vidē un ilgtermiņa likmes varētu pieaugt un tas varētu kaitēt izaugsmē. Nu tā tad šai te monētai ir divas puses. Un tāpēc es domāju, ka šobrīd mēs ejam cauri ļoti akūtai krīzes stadijai. E, lielā mērā tā ir jau gandrīz noslēgusies, un šobrīd valstīm vajadzētu sākt konsolidēt savas, savas finanses. Un tas varētu pozitīvi ietekmēt e, vidēju un ilgtermiņa procentu likmes. Tas, protams, būtu izaugsmē ļoti par labu. Visbeidzot, uh, kas attiecas uz Eiropas risinājumu fondu. Nu, ieguldījumus šādā fondā nodrošinātu bankas kopumā, jo tas tādā gadījumā būtu um, tāda viņu loma, kā tā, ko daudzas bankas spēlē šobrīd ASV federālo de depozītu instrumentu ietvaros. Pārstruktūrēšana nav likvidācija nenoliedzami, Un tas, protams, ir daudz labāk. Vislabāk būtu pārstruktūrēt, pārkapitalizēt un tad pārdot konkrēto institūciju, eh, nelikvidējot to. Nu, tikai ekstremālos gadījumos eh, likvidācija būs nepieciešama. Un kopš krīzes aizsākumiem federālo depozītu instrumentu. Instruments ir darbojas ar vairākām bankām ASV, tas, protams, šur, tur šo banku ir daudz vairāk, un eh, ir lielākoties eh, tas viss ir noticis ļoti līdzeni, bez tādiem pārtraukumiem. Jā, nu, reizēm tiešām eh, situācija kļūst, jūs stāstīt, tas ir tik interesants, ka es vienkārši aizmirsu paskatīties pulkstenī. Kilnerkungs. Uh, Jūs devāt ļoti labu pārskatu par uh, ekonomiskās teorijas literatūru par optimālo valūtas zonu. Uh, galu galā mums jāatzīst, ka Grieķija nav Kalifornija un politiskās uh, savienības vai centrālās uh, fiskālās iestādes trūkums, uh, nu, tur mēs nekā nevaram darīt Un tādēļ ir ļoti svarīgi īstenot stingru uzraudzību attiecībā uz stabilitātes un izaugsmas paktu ievērošanu un uh, vēršanos pret pārmērīgu budžeta deficītu. Uh, šie pasākumi ir ļoti svarīgi eiro veiksmīgai darbībai. Uh, jā, protams, Grieķija nav Kalifornija, bet es gribētu jums atgādināt, uh, arī to, ka Kalifornija iet cauri eh, smagai krīzei, bet eh, arī Ņujorkā pirms daudziem gadiem bija nopietnas problēmas un Vašingtona centrālās iestādes atteicās palīdzēt, un Ņujorkai pašai bija jāīsteno savas reformas, savi pasākumi, lai atjaunotu uzticamību tirgos. Tā kā tas var notikt arī monetārajā savienībā, kur ir arī politiskā savienība. Un, kā es teicu, federālā valdība nesniedza palīdzību Ņujorkai, kad tā atradās uz bankrota robežas. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams, lai būtu mehānismi, kas nodrošinātu pietiekamu spiedienu uz dalību valstīm veikt nepieciešamos korekcijas pasākumus Un um, Grieķijas gadījumā, diemžēl, ir tas noticis, ka šī problēma nebija apzināta iepriekš. Vajadzēja pasākums sākt jau agrāk īstenot, un tas atvieglot šo, būtu atvieglojuši uzdevumu vis, visiem. Bet uh, šobrīd instrumenti ir mūsu rīcībā, lai uh, piespies dalību valsti veikt nepieciešamos pasākumus. Ja ir nepieciešams varbūt pastiprināt uh, stabilitātes pakta profilaktisko sadaļu, un, un uh, es uh, gan par to šaubos, varbūt pastiprināt arī sankcijas. Kaut gan sankcijas patiesībā ir diezgan grūti īstenot galu galā, bet uh, būtu jāstiprina šī stabilitātes pakta profilaktiskā sadaļa. Tas tiešām ir nepieciešams. Uh, un monetārās savienības dalību valstis. Tā patiesībā arī ir sava veida politiskā savienība, jo ir kopīga valūta, kas ir svarīgs, tradicionāli svarīgs valsts varas elements bijis. Tātad visām šīm dalību valstīm ir jāsaprot, ka visi mēs uh, nododam, apvienojam zināmu suverenitātes daļu, iestājoties monetārajā savienībā. Un tie, kas nespēlē pēc noteikumiem, uh, būs spiesti samierināties ar lielāku iejaukšanos uh, to, šo valstu iekšējās lietās, lai veiktu nepieciešamās korekcijas un visām institūcijām, arī Eiropas parlamentam, ir jābūt ļoti modriem Uh, raugoties uz to, kas notiks nākotnē, lai mēs varētu izvairīties no tādas situācijas, kādā esam nonākuši šobrīd. Un tādēļ es uzskatu, ka absolūti nepieciešama ir stingra uzraudzība. Paldies, saka priekšsēdētājs kundze. Tagad ALDE grupas pārstāvim vārds. Ole Šmits. Mēs šeit esam visi vienlīdzīgi, un tādēļ izlēmām arī pēdējā minūtē, kas runās. Tātad, uh, Konstancija kungs, uh, galvenā problēma Grieķijas situācijā ir spekulācija. Vai jūs tam piekrītat? Un uh, jūs vērtējot ne tikai kā pieredzējuši ekonomistu, bet arī klausoties jūsu spriedumos jau gandrīz pāris stundas šobrīd. Es gribu zināt, vai jūs ticat tirgus caurskatāmībai un labākai uzraudzībai, vai arī jūs uzskatīt, ka drīzāk ir jāaizliedz noteikti produkti, un jūs dažus no tiem pieminējāt, un teicāt, ka tos būtu uh, jāaizliedz. Uh, CDS un CDO un uh, citas. Es gribētu teikt, Mario Dragi un Trišē kungs vakar bija piesardzīgāki savos izteikumos un neteica, ka aizliegums būtu kaut kas labāks. Es gribētu teikt, ka pats esmu liberālis un neatbalstu šādus aizliegumus, jo citreiz mums atkal kaut kas cits būs jāaizliedz. Jā saka Konstancija kungs, pirmkārt, Grieķijas problēma nav tikai spekulācija rezultāts. Pat uh, CDS uh, prēmijas uh, attiecībā uz Grieķijas parādu, un es arī runāju par problēmām, kas saistīts ar šo instrumentu. Šis tirgus attiecībā uz valsts parādu uh, CDS eh, ir ļoti ierobežots eh, vērtspapīru un obligāciju tirgu. Eh, tā tad nevar teikt, ka, ir, ka tas ir spekulācijas rezultāts. Es arī neiestājos par noteiktu finanšu produktu aizliekšanu, bet es savā uzrunā teicu, ka CDS ir uh, jāpārvieto uz organizētu īpašu biržu, bet tos nevajag aizliegt. Un es uh, domāju arī, ka nopietni ir jāpadomā par iespēju aizliegt veikt darījumus, ar, kas nav nosekti, spekulējot uz uh, vērtības krišanos jo šo instrumentu daba ir it kā iecerēta kā apdrošināšanas pasākums pret riskiem. Un kā to tagad parāda, ja kāda krīzes situācija, šie produkti ir izmantot ļaunprātīgi citos nolūkos. Un var, tas attiecas uz uzņēmumu parādiem, ne tik daudz valsts parādiem. Bet Uh, krīzes apstākļos uh, šādas, šādas spekulācijas ir novedušas pie vairāku institūciju bankrota. Un šie CDS, uh, kas netiek tirgoti organizētā tirgū, padara šādas spekulācijas iespējams. Un tādēļ es uzskatu, ka ir jāveido speciāls tirgus šādiem produktiem. Uh, uh, spekulācijas ar nesaktiem uh, vērtspapīriem, jeb short selling, kā to sauc, ir arī aiz, ekonomisti, kas ir iestājušies par šādu CDS uh, nesektu uh, spekulāciju, bet mēs pilnībā ne, nevēlamies aizliegt šādas uh, tirzniecību, jo tas uh, nosmacētu tirgu. Ja mēs atbalstam tirgus attīstību, ja tiek pārdots CDS kādam pircējam, kam ir patiesas uh, apdrošināšanas intereses, kas vēlas līdzsvarot riskus, tad ir jāveic operācijas, kurām nav seguma, un tās ir jāatļauj. Tā kā pat ja mēs domātu par eventuālu aizliegumu, tad nevar noteikt pilnīgu aizliegumu un nesek, nesektiem darījumiem šādu tehnisku uh, iemeslu dēļ. Tātad tas ir mans precizējums par uh, to, ko es domāju un gribu teikt, ka es, uh, mans viedoklis pārāk neatšķirās no Trišē kunga teiktā. Sofija Kunī. Eh, pārvaldnieku kungs, priekšstādātājs kundze, kolēģi. Es uh, konstatēju, ka līgums uh, nepieļauj eiro obligāciju emisiju šobrīd, bet iedomāsimies situāciju, ka līgums tiek grozīts un ka ir iespējams uh, izlaist eiro obligācijas. Es gribētu zināt, kā jūs uh, skatāties uz šādu iespējamu eiro obligāciju emisiju, es domāju, ka tās varētu iekļauties koordinētā stratēģijā krīzes pārvarēšanai un uh, varētu nodrošināt uh, valstīm uh, Eh, konkurētspēju procentu likmi. Šeit būtu arī varbūt tāds morālais aspekts attiecībā uz krīzes eh, pārvarēšanu. Es gribētu zināt, ko jūs domājat nevis par Eiropas spēju izlaist šādas obligācijas, bet par eh, šādu iespēju Jā, es šķiet jau esmu atbildējis, saka Konstancija kungs, uh, savā iepriekšējā uzstāšanās uh, laikā šeit. Es domāju, ka eiro obligācijas nevar tikt izlaistas, lai aizstātu uh, kādas dalību valsts parādus ar šīm obligācijām, un tam nevajadzētu būt instrumentam, lai Uh, Eiropas, uh, lai Savienība uzņemtos atbildību par kādas dalību valsts parādiem, jo tas būtu pretrunā ar uh, 123. līguma pantu. Eiro obligāciju izmantošana, lai tieši palīdzētu mazināt krīzes ietekmi uz valsts parādiem, es domāju, ka tas nav ieteicams risinājums. Bet es arī uh, savulaik norādīju, ka ja mēs domājam par investīciju programmām Eiropas līmenī, uh, no kā gūtu labumu dalību valstis kopumā, piemēram, domājot par investīcijām infrastruktūrā, Un, ja šī programma nekādi nebūtu saistīta ar dalību valstu parādiem, tad šī situācija ir citāda, un mēs varētu tiešām domāt par to, ka varētu šādu instrumentu izmantot. Varētu pat teikt, ka Eiropas investīciju banka veids e, vērtspapīru emisiju, lai Uh, finansētu savu darbību Eiropas Savienībā. Šāda veida programmas varētu paplašināt krīzes uh, laikā, jo šeit ir uh, ekonomiskā savienība un um, nevarētu būt pret argumentu pret šādu pielietojumu, bet uh, šādus vērtspapīrus nevarētu izmantot valsts parādu sekšanai konkrētās dalību valstīs šobrīd. Paldies, saka priekšsēdētāja, un tagad vārds pervāņšai Beresai. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, par, runājot par 123. panta otro punktu, es aicinātu jums neaizmirst par to, ka uh, valstī, pie, runājot, kas ir teiks par valstī piedarošām finanšu institūcijām. Runājot par CDS, jūs teicāt, ka nesat pie, par CDS aizliegumu, par to tirzniecību, nesaktas tirzniecības aizliegumu, bet esat tomēr par uh, noteiktu produktu tirsniecības aizliegumu, bet es nesaprotu, pilsoņi nesaprot, kāpēc, piemēram, pārtiks drošības ziņā vai uh, ceļu satiksmes drošības ziņā ir uh, aizliegumu, piemēram, pārdot toksiskus produktus, un kādēļ, piemēram, finanšu tirgos mēs par tādām lietām nedomājam. Tālāk, uh, uh, tā kā jums ir ļoti pies, pacātināta darba kārtība, uh, tad uh, jūs minējāt šos uh, četrus punktus, bet mūsu galvenā problēma, jūs teicāt 14 punktus, jūs minējāt, bet galvenā problēma ir tāda, kā mēs varam pārorientēt finanšu tirgus regulējumu, lai tie kļūtu liederīgi reālai ekonomikai un mūsu dialogā ar ilgtermiņa investētājiem, ar sociāliem partneriem uh, jūs neesat pārstāvēti. Protams, Bāzaus komitejas loma nav šāda, bet mūsu reglamentācijas galvenais uh, uh, iedvesmas avots ir centrālās bankas, un demokrātiskais dialogs šai jomā nemaz nav noticis. Un pēdējais, pēdējais jautājums par to jūs vispār nerunājāt, un jūsu uh, iespējamais vadītājs eh, Trišē kungs uh, teica, ka ir uh, jāmācās arī no ASV politikas, un uh, kādi secinājumi varētu būt uh, Eiropas gadījumā šeit. Thank you very much. <laughs> well, um... I, I, I, um, paldies. Es jau teicu, ka pēc sešām, septiņām minūtēm mums ir jāveic sanāksme, saka priekšādātais kundze. Nu, jā. Ja jūs man ļausiet, es atbildēšu angļu valodā. Tas ir ātrāk un precīzāk. Nu, mana franču valoda ir nedaudz iesūnojusi. Ja mēs runājām par finanšu produktiem un uh, finanšu produktu iepriekšēju atļaušanu, jūs uh, uz to norādījāt, bija tāds mājiens jūsu izteikumos. Es neuzskatu, ka ko tādu vajadzētu ieteikt darīt. Jo mēs runājam par CDS. Tad, kad CDS radās, nu, ļoti laba doma tam visam bija pamatā. Neviens nevarēja paredzēt pašā sākumā, Kas izmantos šos CDS? So, uh, it's very difficult. This is not uh, chemi chemistry. Šī jau nav ķīmija, mēs nerunājam par ķīmiju, kur mēs varam veikt eksperimentus un pateikt pēc tam, vai tas darbojās vai nē. Šeit viss ir tāds daudz absurdāks un izplūdušāks. Bet, ja mēs runājam par finanšu produktu sākotnēju atļauju, es nedomāju, ka ko tādu vajadzētu ieteikt. Tomēr, ko mums vajadzētu paturēt prātā? Arī Mārienam Šolcam es to ieteicu. Un īstenībā jūs nepa, diez vai pazīstiet kādu, kas ir uh, lielāks tirgus atbalstītājs, uh, kā Marians Šolts. Viņš teica, ka šeit ir nepieciešams pārmaiņas. Tātad pēc tam, kad iestādes pārliecinās par to, ka produktu tiek eh, izmantoti ļaunprātīgi vai neatbilstīgi, tad, protams, ir jāpieņem konkrēti mēri. Mēs runājam par 63 triljoniem līdzekļu, un eh, mēs Atceramies, eh, kas notika Ņujorkā, piemēram, grāmatvedība dažādās lielās institūcijās. Viņiem nebija pietiekami daudz laika apstrādāt visas transakcijas un tā tālāk un tā joprojām. Tātad eh, šajos notikumos vajadzēja ie, iejaukties jau pirms tam, kad bija jau skaidrs, problēmas būs. Tā tad CDS, visi šie produkti, e, tie bija tādi masu iznīcināšanas ieroči finanšu jomā. Un, protams, ir nepieciešama saulaicīga iejaukšanās, bet ne tāda saulaicīga, priekšlaicīga produktu atļaušana, jo mēs jau nevaram pateikt, vai tie būs uh, labi produkti, vai tie tirgi ietekmēs labvēlīgi vai nelabvēlīgi, vai tie tiks ļaunprātīgi izmantot. Bet, nu, protams, ir uh, uzmanīgi jāseko visām šīm norisēm. Tālāk par to, uh, kādi darbi notiek, uh, par to, ko jau es minēju, jūs kritizējāt to, ka dialogs nav pietiekami cieši un tā tālāk. Protams, mūsdienās viss ir vairāk vai mazāk caurskatāms, jūs varat iepazīties ar visiem dokumentiem, diskusijas ir atklātas, un Bāzeles komiteja īstenībā uh, ends up, uh, you know. Daudz nedara, ja viņi kaut ko piedāvā, uh, tad tas ir jāpieņem dažādām valstīm Eiropas Savienībā. Tātad tas ir jāīsteno Eiropas Savienības demokrātiskajām institūcijām. Nu, tāds ir tas ietvars, tā arhitektūra, uz kuru balstoties mēs darbojamies. Tātad Bāzēlas komiteja tādu īstenošanas darbu neveic. Viņi sniedz ieteikumus, un dalību valstīm ir jāpadara lielākā darba daļa. Uh, Protams, pēc tam Eiropas parlamentam ir arī eh, jādarbojas savu pilnvaru ietvaros un jāveicina dialogs, eh, īstenojot šos ieteikums likumdošanā. Tālāk par eh, mājas kursu politiku lielās valstīs, liel, tur, kur ir atrodas lielie ekonomiskie spēlētāji, piemēram, Eiropas Savienībā, policy. Eirozonā. Eh, šis režīms ir tāds eh, plūstošs, tas nav pastāvīgs, eh, valūtas kursi mainās, nav nekādu saistīto, fiksēto maiņas kursu, nav nekādu rangu, tā tad šis uh, Eh, mai, šie mājas radītāji, mājas kursi ir mainīgi, tie uh, fluktuē. Un jāsaka, ka mūsu rīcībā ir ļoti mazi instrumenti, ko